Uh, well, good morning, everybody. I think, um... uh, labrīt visiem! Es uh, domāju, ka mums šeit ir neliela, bet ļoti kvalitatīva uh, cilvēku grupa uz vietas. Uh, mums ir nepieciešamie cilvēki, lai sāktu strādāt pie darba kārtības pirmā punkta. Un tas ir. Uh, um, Fernando Korejas de Campos uh, ziņojums atzinums par uh, informāciju par zālēm, kur iegādāja vajadzīga ārsta recepte. Uh, Un, uh, un tālāk mums ir arī par uh, grozījumiem direktīvām. Busoj atzinums. Vispirms es uh, došu vārdu profesoram Korajam de Kampos, un tad es domāju, ka arī Foksa kungs ir klāt un pārējie ainu referenti. Es domāju, ka jūs kā parasti um, pastāstīsiet par visu. Uh, liels paldies par to. Uh, jūs uh, varat uh, saņemt balvu par viskonsekventākajām um, prezentācijām, bet uh, Koreida Kampas kungs, uh, liels paldies priekšsādātāji. Uh, šī regula ir uh, ļoti neliela tomēr tā ir saistīta ar direktīvu. Un uh, acīm redzami, protams, ka uh, šeit uh, pastāvēs uh, saistība visas diskusijas gaitā. Uh, šeit uh, ir runa par, um, slimību, par, kā, par to, kāda medikamenta ir pieejama slimību ārstēšanām un patērētāju tiesībām. Tomēr jautājums šeit tāds. Uh, Eh, kāda ir šī informācija un kuram šī informācija būtu jāsniedz. Pašreizējā likumdošana tiek interpretēta tā, ka tas uh, Eiropas tirgu rada kropļojums un atsevišķās valstīs uh, informācijas izplatīšana ir iespējama. Savukārt uh, citās uh, valstīs tā ir bloķēta, jo direktīva un uh, gru, uh, regula tiek interpretētas atšķirīgi. Uh, Šeit ir runa par uh, trim punktiem, kuros uh, šai informācijai vajadzētu būt, un tai vajadzētu būt uzticē, uzticamai. Tai būtu jābalstās uz pašreizējiem zinātnes atzinumiem, tai būtu jābūt neatkarīgai. Un tas nozīmē, ka mums būtu jāatšķir, kurš uh, nodrošina un finansē šo informāciju vidējam um, pacientam vajadzētu viegli, būt viegli pieejamai un viegli sapro, saprotamai šai informācijai. Viņam būtu jābūt, tai būtu jābūt sorenai un neatkarīgai. Informācijai būtu jābūt viegli lasāmai, un bieži tas tā nav, jo uh, Informācija, informācijas lapiņas ir ārkārtīgi sarežģītas. Tās vairāk ir paredzētas um, ārstiem, kas izraksta šos medikamentus. Tāpēc um, uh, tiem, kuri izraksta šīs zāles, um, ir um, Lielbritānijā, Zviedrijā un Polijām Šī pārskatīšana nav paredzēta tam, lai mainītu attieksmi, attiecības starp ārstu un pacientu, bet lai mm, padarītu pacientus atbildīgākus un izglītotākus par medikamentu lietošanu. Šeit ir jārunā par monitoringu, kuru veic Eiropas zāļu aģentūra un sekojošajiem pasākumiem termiņš uh, aģentūrai, lai nodrošinātu informāciju, uh, novedīs pie uh, būtiskām izmaiņām. Tam vajadzētu būt 120 dienām un 60 dienām. 60 dienas aģentūrā ir pārāk ilgis, ilgs lai, īsts laiks, jo tai ir jānodrošina kvalitātes uzraudzība šeit ir arī iespēja, ka tiks sniegtas pretrunī, pretrunīga informācija, lai stiprinātu zāļu aģentūras lomu un lai aģentūra varētu tikt pārveidota par numur viens avotu, kas sniedz šādu informāciju Uh, dalību valstis uh, nespēja. Mm, jā. Kristian um, Buzoj. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Dargie kolēģi, es tiešām, patiešām ceru un gribētu sākumā arī teikt, ka šie divi priekšlikumi par informāciju par zālēm, par kuriem šodien runājam, mūsuprāt, tie ir ļoti svarīgi Eiropas pacientiem un arī farmaceitiskajai nozarei visā Eiropas Savienībā. Uh, Un neskatoties uz padomes um, attieksmi par šiem diviem priekšlikumiem, grib, kā arī neskatoties uz balsojumu vakardien Envi komitejā, es tomēr gribētu teikt, ka šie abi priekšlikumi ir ļoti būtiski un tie ir tikpat svarīgi kā pārējā farmaceitiskās paketes daļa. Mums būtu jāiegulda milzīgs darbs, viss, ko varam, lai varētu diskutēt par šiem priekšlikumiem un lai tie tiktu pieņemti. Es gribētu atzīties arī, ka šī atzinuma izstrāde nebija nemaz tik viegls darbs, jo īpaši grūti bija rast pareizo līdzsvaru no pacientu puses, tātad informācija, kas nepieciešama slimību ārstēšanai, un arī no otras puses tātad um, ierobežojumi attiecībā uz reklāmu, kas šobrīd pastāv Eiropas Savienībā. Bet, kā jau minēja profesors De Campos kungs iepriekš, uh, Tagad Eiropas Savienībā mēs sastopamies ar tādu problēmu, ka iespējams dažādi interpretēt noteikums attiecībā uz informācijas sniegšanu pacientiem, attiecībā uz zālēm, kur iegādēji vajadzīgi zāles, zāļu recepte. Un tas nozīmē, ka cilvēki ir um, nevienlīdzīgā situācija atkarībā no tā, kurā valstī tie uzturā, uzturās. Un, ja mēs padomājam par vienotu Eiropas tirgu un Eiropas Savienību, tad šāda situācija, manuprāt, nav vēlama. Es vēlētos teikt, ka komisijas priekšlikums bija labs pamats, ko tālāk attīstīt, un savā atzinuma projektā esmu ieteicis vairākus priekšlikumus, kas palielinātu precizitātes līmeni attiecībā uz sākotnējo priekšlikumu un to uzlabotu. Es uzskatu, ka informācijai, ko sniedzam sabiedrībai, ir jābūt orientētai uz pacientu, tai jābūt lietotājiem draudzīgai, tai jābūt balstītai uz jaunākiem zināk, zinātniskajiem atklājumiem un tai jābūt um, balstītai uz uh, zinātniskiem avotiem. Es domāju, ka uh, pacienti jāaizsargā no tā, lai nozares pārstāvi tieši izplatītu šo informāciju. Un tādēļ mēs uzsver, uzsveram, ka nepieciešams izvēlēties šo pulu metodu, tātad vilkšanas metodi, kas nozīmē, ka pacientiem, ja ir nepieciešams, viņi var pieprasīt papildus informāciju. Bet no otras puses gribētu izslēgt no mēdījiem, uh, no tātad informācijas izplatīšanas kanāliem printētos mēdījus, kas um, izmanto šo push metodi, tieši pretējo metodi, kad informācija tiek uzspiesta. Un uh, tā nav situācija, ko mēs varam pieņemt. Es gribētu arī uzsvērt, ka mums nav nepieciešams nepamatoti ap, apgrūtināt nozares pārstāvis, piemēram, uh, izveidot. Mēs nedrīkstam noteikt, ka ir nepieciešams izveidot mājaslapu, kurā jāizklāt informācija, jo šāda veida pasākums būtu neproporcionāls. Uh, Tomēr no otras puses mums jāsaglabā strikti noteikumi attiecībā uz šo mājaslapu saturu, ko starp citu vajadzētu norādīt un marķēt tādā veidā, lai apmeklētāji varētu saprast, cik būtiska vai pamatot ir informācija, kas tur uzrādīta. Tajā pašā laikā es domāju, ka mums nepieciešams rast attiecīgos mehānismus nozarei, kā tikt galā, ja tos um, apsūdz um, tātad not, neatbilstībā noteikumiem. Šeit Es vēlētos arī piekrist De Campos kungam, un uh, es uzskatu, ka arī datubāze būtu ļoti labs informācijas avots. Un tā kā direktīvai būtu jābūt orientētai uz pacientiem, mums jāņem vērā arī pacientu organizācijas, kas mums var paziņot, kas tieši pati, uh, pacientiem ir nepieciešams. Nu, tie bija tādi daži komentāri no manas puses, bet svarīgā, tas bija tas svarīgākais, ko es gribēju jums izklāstīt. Es ar prieku uzklausītu jūsu viedokļus par šo jautājumu, jūsu nostāju arī par um, maniem grozījumu priekšlikumiem, un esmu patiešām atvērts diskutēt par visām iespējām, kas varētu uzlabot šo teksta priekšlikumu, un lai mēs beigu beigās nonāktu pie līdzsvarotas un visaptverošas direktīvas attiecībā uz informāciju par zālēm, kur iegādē nepie... vajadzīga ārsta recepte. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Gribētu pateikties gan jums, gan arī Dekampas kungam par jūsu pamatotajiem, visaptvarošajiem uh, viedokļiem. Mēs, protams, diskutēsim ar ēnu referentiem, bet mums vajadzētu arī parūpēties par to, lai vides komiteja tomēr ņemtu vērā jūsu izvirzītos argumentus, kas ir ļoti svarīgi, un nu, to ņemsim vērā iekšējās sarunās un skatīsimies, kā, jums, kā varam palīdzēt, lai mūsu komitejas viedoklis tiktu darīts zināms. Tagad uzklausīsim uh, ēnu referents ir Foksa kungs un Maiskos kundze, un redzu, ka ir vēl daži runātāji, kas ir pieteikušies runāt. Sākumā Aņai Vaiskovai vārds lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji. Es gribēju vispirms pateikties abiem referentiem par viņu ievadvārdiem, par uh, labo sabar, sadarbību un par to, ka viņi bija gatavi sadarboties. Man ļoti labi patīk tas, ka mēs visi uh, Uh, kopīgiem spēkiem vēlamies uh, sasniegt kaut ko pacientu informēšanas jomā. Es domāju, ka šeit pastāv milzīga uh, nepieciešamība pēc tā, lai pacienti saņemtu pilnvērtīgu informāciju, un tas pašlaik vēl netiek nodrošināts. Protams, kā internetā ir pieejama dažāda informācija, bet tā nav pārbaudīta, un tas nav labi, jo tas nu, ir novēc pie tā, ka um, runājot uh, ar ārstiem, viņi man ir stāstījuši, ka viņiem 10-15 minūtes ir jāpavada, lai iegūtu, inter, lai iegūtu informāciju internetā. Tāpēc uh, būtu uh, ļoti labi, ja mēs šeit varētu paredzēt um, konkrētas normas. Uh, šī, šī abi atzinumi ir ārkārtīgi svarīgi, un tā ir diskusija, kura ir mm, ilgst jau ilgāku laiku. Uh, Es esmu pozitīvi noskaņota, jo mm, no vairākām pusēm mēs sastapā, sastapāmies ar fundamentālu opozīciju, ieskaitot arī pacientu organizācijas. Tomēr pašlaik mēs esam tikušies ar dažādām organizācijām no Vācijas, kurā piedalījās arī vides komitejas pārstāvi. Uh, Eh, šīs organizācijas pārstāvji sacīja, ka viņi neatzīst par labu esam to komisijas tekstu, kas pašlaik ir um, mums priekšā uz galda, bet uh, viņi uzskata, ka ir ļoti labi, ka mēs kopīgiem spēkiem vēlamies kaut ko panākt pacientu labā. Uh, vakardien es uh, biju vīdes komitejā un sociālisti un zaļie ļoti skaļi pauda savu atbalstu diskusijās un uzklausīšanā parādījās e, doma, ka uh, ir e, jāiesniedz jauni priekšlikumi. Tas, tas mums vēl būtu jānogaida. Tomēr pašlaik izskatās tā, ka mēs varētu strādāt ar uh, eksistējošajiem priekšlikumiem un uh, tur būtu iespējams panākt uzlabojums. Uh, Mums nevajadzētu šeit iet pāris soļus atpakaļ, jo vides komitejas priekšlikumi ir ļoti konstruktīvi. Es uzskatu, ka arī ziņojumi ir ļoti labi jo mm, Buzoja kungs šeit ir pieskāries ļoti daudziem uh, punktiem, kas ir aktuāli pacientiem. Uh, šeit mēs, piemēram, skaidri norādam, uh, ka pastāv skaidra atšķirības starp push un pull informāciju. Uh, Un, um, un uh, runājot par pulu informāciju, ir ļoti svarīgi, ka pastāv informācijas kopums, kas uh, pastāv gan uh, drukātos mēdījos, gan um, elektroniskos mēdījos. Bet uh, šeit mēs nevaram runāt par informāciju, kas nav pieprasīta, tikai tādu, ko mēs saņemam labprātīgi. Es uh, vēlētos, lai interneta lapās um, būtu skaidri mm, nos, um, skaidri, skaidri noteikti, un uh, ex ante kontrole. Arī šeit es atbalstu referenta viedokli. Man ļoti svarīgi, un tas bija arī vides komitejā, tika um, sacīts, ka priekšplānā mums ir jāizvirza nevis industrija, bet pacients. Un tāpēc man šķiet uh, ļoti svarīga sadarbība ar pacientu organizācijām. Šajā uh, saistībā es uzdūros vienai lietai, kas uh, ir jauna ideja un kur es labprāt ar jums pārunātu. Ja mēs runājam par interneta mm, lapām un vietnēm, tad tur ir divas, divi aspekti. Attiecībā uz to, ko var darīt industrija, es atbalstu to, ka mm, šos um, informācijas lapas um, kontrolē kompetentas institūcijas. Pašlaik ir um, tā, ka uh, Vācijā, piemēram, tad tā ir tā, ja mēs pazaudējam med medikamenta zāļu informācijas lapiņu, tad uh, to nav iespējams saņemt atkārtoti. Uh, Neatkarīgi no tā, ko dara rūpniecība, es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu neatkarīga platforma, kas būtu balstīta internetā, un kā tas pašlaik jau notiek uh, Zviedrijā, uh, un uh, lai šajā platformā varētu mm, savākt informāciju par dažādām slimībām un ārstēšanas metodēm. Piemēram, ja es dodos pie ārsta un saņemu diagnosti augsts asinsspiediens, tad um, es varu paļauties uz nopietnu platformu, kurā ir dažādi ārstēšanas ieteikumi, ne tikai medikamenti, bet arī, teiksim, veselīgs uzturs un fiziskas aktivitātes un tā tālāk. līdzīgi kā Zviedrijā, es uzskatu, ka šāds portāls būtu ārkārtīgi svarīgs. Mēs esam tam ļoti atvērti, un es domāju, ka mums, kā patērētāju tiesību aizstāvības komitejai, būtu svarīgi, lai šāda platforma pastāvētu, lai tajā būtu pieejama pārbaudīta informācija, kurā būtu iespējams iegūt izsmeļošu informāciju. Tā ir ideja, kas pašlaik iet tālāk par to, ko mēs esam diskutējuši līdz šim, bet es domāju, ka mēs pie tā varētu kopīgiem spēkiem strādāt atkarībā uz um, termiņiem. No, tā kā vides komiteja balsošanu rīko jūnijā, mēs uh, varētu pagarināt grozījumu iesniegšanas termiņu, lai saskaņotu nostājas. Es uh, ceru, ka mēs šeit varētu būt uh, tādi kā ceļa rādītāji, lai mm, arī palīdzētu vidas komitejai. Uh, Paldies! Es ieteiktu uh, runāt par laika grafiku ar referentu vēlāk. Vispirms uzklausīsim ēnu referents. Foksa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks par šo, šī tiesību akta izstrādi un gribētu pateikties visiem, gan Vaisbergeres kundzei, gan arī abiem referentiem. Jāsaka, ka ir milzīgas atšķirības uh, starp informācijas, eh, tātad starp tām normām attiecībā uz informācijas sniegšanu pacientiem dažādās dalību valstīs, jo pacientiem būtu jāsniedz visa informācija par medicīnu, par zāļu lietošanu, kas nepieciešama viņu veselības uzlabošanai. Un situācija, ko tātad aprakstīja Aizbergeres kundze, ir pilnībā nepieņēmuma, ka jūs, ja jūs pazaudējat šo aprakstu, ka tad in internetā nevar šo informāciju atrast, jo tas tas minimālais informācijas līmenis, kam ir jābūt pieejamam visiem. Es piekrītu referentiem, ka informācija pacientiem nedrīkst būt um, saistīta ar tātad zāļu reklāmu. Mums ir um, jārunā tikai par objektīvu, neatkarīgu informāciju, kas ir nepieciešama pacientiem. Es negribētu, lai mēs nonāktu tādā situācijā, kā ir ASV, kad um, zāles tiek reklamētas pat televīzijā. Un gribētu pieskarties divām uh, lietām, kas man patiešām rada bāžas. Pirmkārt, tas ir trešais grozījums šajā regu regulā, jo es domāju, ka visi mūsu komitejā apzinās, kāda ir budžeta ierobežojuma situācija visās dalībvalstīs. Un es patiešām nedomāju, ka par šo jauno sistēmu būtu jāmaksā nodokļu maksātājiem. Es ar prieku diskutēšu par jebkādiem kompromisiem par šo jautājumu, jo uh, aģentūru varētu, aģentūrai varētu būt arī līdzfinansējuma iespējas, bet es domāju, ka tas būtu jādara nozar, nozarei, nevis nodokļu maksātājiem. Un man bažas rada arī otrais grozījums. Un uh, tā pieeja, ko esam izvēlējušies attiecībā uz informācijas aizliekšanu, jāsaka, ka tas nav um, tas labākais veids, kā cīnīties ar risku, un šis veids ir pārāk arī birokrātisks. Es arī nedomāju, ka EMEA varētu šeit tā tad tā vislabāk rīkoties. Lielas paldies priekšsēdētājiem, paldies referentiem vēlreiz. Uh, Rulās kundzei lūdzu vārds, vai jūs gribat kaut ko komentēt? Liels paldies arī es vēlētos pateikties abiem referentiem, un es, un es uzskatu, ka tie ir ļoti labi priekšlikumi. Es ar saviem kolēģiem vides komitejā par to, protams, vēl runāšu, jo pašlaik ir ļoti uzkrītoši, ka internetā ir pieejams ļoti daudz informācijas, un tas liecina par to, ka patērētājiem tā ir nepieciešama, jo pretējā gadījumā tā tur nebūtu piedāvāta. Šī informācija, kā jūs jau taisnīgi teicāt, nav pārbaudīta. Un uh, arī es uzskatu, ka pastāv problēma ar um, zāļu informācijas lapām. Uh, lietošanas pamācībām, jo radinieki ļoti bieži gribētu pārbaudīt, kādas zāles tad viņi lieto. Bieži ir tā, ka vecākiem cilvēkiem tiek izrakstīts ļoti daudz uh, zāļu, un uh, tuvinieki iespējams vēlētos pārbaudīt, ko tad viņi lieto. Vācijā tas ir uh, ļoti sarežģīti. Uh, Tāpēc eh, es arī uzskatu, ka ir nepieciešams, eh, lai priekšnoteikums šeit būtu starp atšķir, atšķirības starp pulu un pušu informāciju, to, ko mēs pieprasām paši un to, kas mums tiek uzspiesta. Es eh, saprotu arī Falksa kunga norādi, ka līdzekļu trūkuma dēļ un arī farmaceitiskās industrijas um, peļņas dēļ, es uzskatu, ka viņiem būtu jāpiedalās uh, šajā procesā. Uh, Tomēr, ja mēs izvēlamies šādu finansējumu formu, es nedomāju, ka varētu tikt nodrošināta in objektīva informācija. Kā jau teica Vēsbergers kundze, es, es viņai piekrītu un runāšu par to ar kolēģiem vīdes komitejām. Gerhardes kundze, es runāju savas kolēģis Barbaras Vaileres vārdā, jo viņa arī ir referente un viņa šobrīd nevarēja ierasties Briselē. Uh, Es gribēju pievienoties tam, ko līdz šim teica visi iepriekšējie runātāji. Šī ziņojumi ir ļoti labi un um, lieliski izstrādāti. Tā ir informācija, uz kuru mēs varam balstīties, lai virzītos pareizajā virzienā. Vissvarīgākais ir nodrošināt uh, informāciju, proti pārbaudīt informāciju, kā arī um, novērst uh, tādu zāļu reklāmas iespējas, kur iegādāja vajadzīga ārsta recepte. Es piekrītu saviem kolēģiem, kuri sacīja, ka internetā ir pieejams ļoti daudz informācijas. Ja mēs ievadam kādā meklētājā meklējumu jēdzienu, tad uh, mēs atrodam informāciju, kas varbūt ir sniegta lapticīgi, tomēr tā nav pārbaudīta informācija Šī iemesla dēļ mums uh, vajadzētu apzināties, ka mēs nevaram tā priekšā aizvērt acis, un uh, mums uh, šeit ir jāiejaucās, lai mēs varētu nodrošināt, ka tiek nodrošināti ticami informācijas resursi, uz kuriem ir iespējams paļauties. Tieši šī iemesla dēļ es uzskatu, ka šīs dienas diskusija ir ārkārtīgi svarīga, un to es vēlreiz vēlējos uzsvērt. Runājot par trešo grozījumu, es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs, un šeit es piekrītu arī Rīles kundzei. Mums ir jānodrošina tas, ka uh, zāļu industrija ir neatkarīga un, um, lai tās finansējums nenāktu no farmaceitiskās industrijas, es uh, domāju, ka šeit ir ļoti svarīgi apzināties, ka dalībvalstīm pašlaik nav pieejami neierobežot finansu resursi, tomēr mums ir jādomā par to, lai šīs aģentūras darbs būtu kvalitatīvs. Tieši tāpēc es pilnībā atbalstu trešo grozījumu, un es ne, nevaru atbalstīt Foksa kunga piedāvāto domu kas attiecās uz Būzoja kunga eh, sacīto arī Baibars Vaileres vārdā, es gribēju teikt, ka eh, šis ir pareizais virziens. Un um, tāpēc eh, viņa vēlētos atbalstīt jūsu pieeju. Es domāju, ka mūsu balsošanas sarakstā gandrīz visos jūsu grozījumos būs plusiņi, tur nebūs nekāda problēma. Uh, Tomēr Vaileris kundze vēl saka vienu citu lietu. To mēs droši vien pašlaik nevaram mainīt, ka mm, in, šī direktīva attiecās tikai uz zālēm, kur iegādai vajadzīga ārsta recepte, nevis uz visām zālēm. Bet tas laikam būtu pārāk daudz prasīts. Protams, ka uh, ir nepieciešama konkrēta definīcija par to, kas ir viltotas zāles, un ir nepieciešama informatīva kampaņa patērētājiem, lai viņi uzzinātu, kur būtu iespējams saņemt korektu informāciju un kurā būtu norādīts uz nepareizas informācijas bīstamību. Es domāju, ka Šobrīd eh, mums ir paveicies ar abiem eh, referentiem un eh, mums ir bijusi arī ļoti veiksmīga sadarbība. Uh, Lielas paldies! Um, dažas iebildes no manas puses par internetā pieejamo informāciju. Es gribēju jums atgādināt, ka manā ziņojumā par uh, universāliem pakalpojumiem un uh, lietotāju izmantu un lietotāju tiesībām tur ir norādīts, ka Eh, interneta pakalpojumu sniedzējiem ir eh, jāizvieto savās mājaslapās eh, informācijas sabiedrībai. Un man liekas, ka šis informācijas kanāls varētu būt ārkārtīgi noderīgs. Piemēram, ja dalībvalsts iestāde vēlas informēt visus interneta lietotājus piemēram, par tādiem certificētām mājaslapām, kur, šīs, kur informācija ir pieejama, tad tas būtu iespējams. Uh, Un ja referenti vēlētos uz to atsaukties eh, dokumentā, tad mēs varētu viņiem sniegt visu informāciju. Tagad Tepagais kungs no eh, komisijas ir eh, sekojis tam, ko mēs runājām, un tagad es gribētu dot viņam vārdu. Un tad Korejas de Kampus kungam un tad Kristīnam Vozēja kungam, kas varētu tā kā apkopot mūsu debates. Mums arī, protams, ir jāvienojas par laika grafiku. Liels paldies priekšsādātāji. Es vēlētos vispirms uh, pateikties referentiem par uh, labo sadarbību un uh, par pozitīvajiem komentāriem, kas mūs ir iedrošinājuši. Īpaši attiecībā uz nosauktajiem principiem - neatkarība, paļāvības princips un uh, arī to, ka informācijai ir jābūt pacientam saprotamai. Tas pilnībā atbilst komisijas priekšlikumam un uh, arī mūsu jaunā komisāra pārliecībai. Viņš uh, bija klāt uh, vīdes komitejas uzklausīšanā un tur skaidri sacīja, ka uh, grib uh, pārbaudīt visus priekšlikumus kā arī mēģināt uh, spēcināt uh, centrēšanos uz pacientu. Šī iemesla dēļ es uh, nevēlētos, uh, lai jūs uzskatītu, ka es vēlētos atsaukt šo priekšlikumu. Komisārs uh, Daniels ir ieinteresēts, lai institucionālais process turpinātos, lai likumdošanas process turpinātos. Un uh, būtu pārprat, tas būtu pārpratums, ja šis uh, izteikums par uh, atsaukšanu tiktu interpretēts šādi. Komisārs Daniels um, uzskata, ka diskusijas um, parlamentā bagātina līdz šim notikušo diskusiju. Un, uh, to mērķis ir stiprināt um, centrēšanos uz pacientu interesēm. Es uh, ceru, ka jūs uh, sapratīsiet, ka šobrīd uh, mēs par atsevišķām tēmām nevaram paust nekādu nostāju. Lai vai kā es vēlējos sacīt, ka šajos ziņojumos un diskusijām es sāredzu daudzas idejas, kuras ir ārkārtīgi vērtīgas, par tām mēs varētu diskutēt. Uh, piemēram, par uh, Eurofarm datu bāzes iesaistīšanu un sasaistīšanu ar citām datu bāzēm lai tās nebūtu izolētas, uh, arī Vēsbergeras kundzes uh, ideja pārbaudīt portālu drošību ir ļoti vērtīga. Ir nepieciešams, lai pacienti varētu viegli atrast uh, visu nepieciešamo informāciju. Viens uh, portāls uh, būtu vieglāk kontrolējams nekā vairākas atsevišķas lapas, tas, protams, ir skaidri un saprotami, tomēr mēs to vēl pārbaudīsim. Un uh, par atsevišķiem punktiem es negribētu pašlaik paust nekādu nostāju. Uh, Tomēr es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka šī komiteja ir ņēmusi vērā mūsu priekšlikumu kopējā tirgus aspektus. Un uh, kopējā tirgus uh, ietvaros uh, būtu ārkārtīgi sarežģīti, ja nebūtu regulas, kas uh, paredzētu konkrēts noteikums par um, informācijas izplatīšanu par zālēm. Paldies par uzmanību. Uh, so... Tagad es varbūt varētu dot vārdu abiem referentiem, lai viņi tā apkopotu mūsu diskusijas rezultātus. Un pirmkārt, varbūt nedaudz par, parunāsim arī par laika grafiku. Es eh, varbūt eh, došu jums savu priekšlikumu, jūs tad varētu komentēt. Tātad bija priekšlikums, kā mēs varētu pagarināt eh, grozījumu iesniegšanas termiņu, lai referenti varētu vairāk pastrādāt ar ēnu referentiem. Un es gribēju Eh, jums apstiprināt, ka vidas komiteja par to balsos neatrāk kā jūnijā, un tas nozīmē, ka plenārs sēdē šis jautājums nenonāks līdz pat septembrim, tāpēc mēs varētu pagarināt grozījuma iesniegšanas termiņu līdz 31. martam, un tad 27. aprīlī par to runātu, un 28. aprīlī balsotu. Un tad mums būtu mēnesis eh, pārunāt šo jautājumu ar vidas komiteju, lai nu, pastāstītu viņiem par mūsu pozīciju. Tātad tas ir mans priekšlikums, un tagad varbūt referenti vai dokumenta sagatavotāji, ja mēs tā tehniski runājam, varbūt viņi varētu apkopot uh, to, ko mēs runājam, un arī uh, nu, izstāstīt arī par laika grafiku. Tagad vārds Koreizdekam Puskungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es šeit eh, neredzu neko, eh, ko es varētu iebilst attiecībā uz laika grafiku, un es atbalstu to, ka būs vairāk diskusiju. bet es nezinu, vai šis te papildus laiks mums ļaus eh, risināt mm, tās problēmas, kas pašlaik ir, bet nu es esmu atvērts šādam priekšlikumam. Eh, šīs te debates ir veidotas tā, ka es jau sākumā atzinu, ka eh, šie te abi ziņojumi ir saistīti, bet es runāju tikai par to lietu, ar ko es konkrēti strādāju, bet tā kā es esmu ēnu referents direktīvai, tad izskatās, ka es par to neko neesmu pateikusi, un man, pateicis, un man liekas, ka Buzoja kungs arī tāpat ir darījis. Varbūt, ka jūs varētu ļaut man e, nedaudz parunāt par direktīvu, izteikt pāris komentārus. Tātad pirmkārt, e, pirmkārt par direktīvu, ja mēs runājam, tad mēs strādājām kopā ļoti produktīvi. Uh, Daudzi priekšlikumi tika izteikti, un uh, tie ir iekļauti. Buzēkungs to arī izdarījis. Es esmu par to pateicīgs. Tas norāda uz uh, labu sadarbību. Mēs arī tiešām vienojamies par daudzām lietām. Tomēr ir vairāk jautājumu, kas būtu jāpiemina, un viens no vissvarīgākajiem ir jautājums, par kuru man ir ļoti tāda noteikta pozīcija. Un tas ir jautājums, kas ir saistīts ar, š, ar iespēju, ko šis dokuments eh, sniedz eh, farmācijas kompānijām iesaistīt eh, trešās puses. Tātad šis, šī uzņēmuma nodod savu atbildību trešajiem uzņēmumiem un sanāk, ka ka uh, farmācijas uzņēmumi nav atbildīgi par informācijas kvalitāti. Un izskatās, ka šiem te uzņēmumiem uh, ir tā ļoti ērti izveidot kaut kādas savas iestādes, kas tieši konkrēti strādā tikai ar informācijas izplatīšanu. Un iespējams arī ir tas, ka uh, šis te ražošanas sektors nebūtu pārāk ieinteresēts izveidot Uh, iestādi vai departamentu katrā uzņēmumā, katrā ražošanas uzņēmumā, jo tas ir saistīts ar lielām izmaksām. Man liekas, ka tas nav pieņemami, jo ja ir problēmas, ja ir sūdzības par produktu, tad uh, farmācijas uzņēmumi nekad neuzskatīs, ka viņi ir vainīgi. Nu, iespējams, ka viņi arī nebūs visos gadījumos vainīgi, bet nu, mēs uh, jau pēdējā laikā esam redzējuši, ka uh, Dažos gadījumos farmācijas uzņēmumi e, ir atbildīgi par simtiem nāvju. Un tas nav pieļaujami. Mēs nevaram vienkārši tā nocelt tos uzņēmumus no āķa un, un teikt, ka tur tikai aģentūra bija vainīga. Mēs uzticējām šo uzdevumu aģentūrai un, un mēs ne par ko neatbildam. Tātad mums ir jānodrošina, ka šāda situācija neatkārtojas. Un tad vēl ir daži tādi mazāki priekšlikumi. Uh, Tad, kad mēs sakam, ka mums nevajadzētu ārstiem eh, dot atļauju sniegt informāciju par zālēm, man liekas, ka tas ir pārāk eh, stingri. Mēs nevaram atņemt ārstam tiesības individuāli izveidot attiecības ar katru pacientu. Kā to nosaka ārstu darba ētika? Eh, referents eh, runāja par to, ka būtu jāatsauc tā frāze rakstiski, un tas nozīmē, ka varētu atbildēt arī mutiski uz dažādiem jautājumiem. Piemēram, eh, cilvēki varētu pazvanīt un pieprasīt informāciju par noteiktām zālēm. Man liekas, ka mēs šeit ejam pārāk tālu. Jo, ja, piemēram, pašlaik Vācijā pacients nevar iegūt informācijas lapas kopiju, tad viņi varētu saņemt mutisku informāciju, un šeit nevajadzētu būt kaut kādām lielām problēmām. Man liekas, ka mutiskas informācijas sniegšanas iespēja varētu uh, kļūt uh, par tādu informācijas uh, kopējo avotu. Un, bet nu, šis ir tomēr tāds sarežģīts jautājums. Uh, ja mēs runājam par tādiem vispārīgiem komentāriem, tos es atbalstu, bet man ir jautājums komisijas pārstāvim par pašu uzraudzību pret tādu kopēju uzraudzības principu. Zviedrijas pieredze rāda, ka uzņēmumi izmanto pašregulēšanos, bet īstenībā realitātē tas tā nav, jo ir valsts iestāde, kas ir iesaistīta šajā procesā. Tātad tā ir iestāde, kas sniedz tādu oficiālu viedokli, Tātad šeit mēs nevaram runāt par kaut kādu pašu uzraudzību, tā ir tāda kopu uzraudzība. Un es gribēju uzzināt to, vai komisija iepriekšējos uh, dokumentu variantos ir runājusi par pašregulēšanos, jo man liekas, ka šeit ir tāda valodas problēma. Varbūt, ka komisija varētu izskaidrot, kas īsti notiek ja mums būs laiks, saka priekšsēdētājs, tad, tad varbūt mēs to varētu izdarīt, bet nu tagad buzēja kungam vārds. Paldies! Priekšsēdētājs gribēja pateikties visiem kolēģiem par konstruktīvo pieeju un pozitīvo reakciju. Bet, diemžēl, jāsaka, šāda pieeja nebija vidas komitejā, kur Eh, situācija nebūtu nevirzījās šādā virzienā. Es tieši strādāju ar Dekampasu kungu un es pateicos viņam par pozitīvo pieredzi. Es eh, ņemšu vērā to, eh, ko viņš teica par, par mutisku informācijas pieprasīšanu. Un nobeigumā mēs runāsim par katru grozījumu atsevišķi, lai panāktu vienošanos par galējo balsojumu. Daudzi kolēģi skaidri teica, ka mums ne tikai ir jāizliedz zāļu, eh, recepšu zāļu reklāma, mums, bet mums arī ir skaidri jānodara, jānodala, kurš šo informāciju piedāvās. Tieši tāpēc mums no informācijas avotiem ir jāizslēdz drukātie plašsaziņas līdzekļi. Tātad šie mēdīji, protams, var sniegt e, svarīgu informāciju, bet tur var arī ievietot slēpto reklāmu. Man liekas, ka direktīvas aptvērums ir tieši recepšu zāles, un man liekas, ka mums nevajadzētu paplašināt aptvērumu un iekļaut visas zāles, Pašlaik eh, bezredzēpšu sāles ir atļauts reklamēt, vismaz manā valstī tas ir iespējams. Bet nu, skaidri ir tas, ka recepšu zāles nedrīkst reklamēt, un tā tam būtu arī jāpaliek. Man liekas, eh, ka tas tiešais kontakts starp ārstu un pacientu uh, ir tas veids, kā vajadzētu pacientus ārstēt. Jā, protams, dažādās mājaslapās, dažādos materiālos ir informācija, bet tur nav norādes par to, kā ārstēt kādu konkrētu slimību. Tur ir tikai tāda neitrāla informācija par dažādām zālēm. Pašlaik mēs tajos drukātajās informācijas lapās redzam, eh, ka šāda informācija tur tiešām ir piedāvāta. Uh, tāpat arī internetā un, un citur, jo pacients patiešām meklē šādu informāciju. Bet nu, es piekrītu Dekampas kungam ne tikai tāpēc, ka es studēju medicīnu, bet arī tāpēc, ka ārstam un pacientam ir jābūt tiešā kontaktā, un tas ir ārkārtīgi svarīgi slimību ārstēšanā. Es gribēju pateikties Gepkārtas kundzei par to, ka viņi apsolīja, ka daudzus manus grozījumus grupa atbalstīs. Es gribēju arī iekļaut jūsu priekšlikumu par nepieciešamību sniegt informāciju publiski. Es ar jums vēl konsultēšos, kādam tieši jābūt tam formulējumam, kuru mēs varētu iekļaut kā grozījumu. Un nobeigumā es pilnībā piekrītu jaunajam darba grafikam. Un, man liekas, ja mums būs vēl papildus 12 dienas un vēl mēnesis e, diskusijām ar vides komiteju, tad man liekas, ka būs lielāks iespējas, ka šo direktīvu pieņems Eiropas parlaments. Paldies! Paldies! Tātad mēs esam pieturējušies pie darba grafika. Tātad, Turberga kungs, eh, Kampas kungs jums uzdeva jautājumu, jums vēl nedaudz laika ir, vai jūs varbūt varētu atbildēt, pirms mēs beidzam diskusijas par šo lietu. Liels paldies priekšsēdētāji. Mūsu priekšlikums direktīvai nosaka, ka principā informācija ir oficiāli jākontrolē, bet mēs arī iekļāvām punktu, kas pieļauj tādu lielu uh, um, manevrēšanas iespēju dalību valstīm pieļaut arī eh, pašuzraudzības vai līdzuzraudzības iespēju. Un pēdējā iespēja uh, nozīmē to, ka uzņēmumā ir tādas kompetentas iestādes pārstāvi darbojas, savukārt pirmajā gadījumā tikai rūpnieci šīta sektora pārstāvi sevi uzraudzītu. Uh, Un tas ir viss saistīts ar to uzticības līmeni, kas ir, mm, kas nāk no um, oficiālām iestādēm, bet, nu, protams, šeit izvēles iespēja būs dalību valstīm. Un mēs vēl runāsim par dažādiem elementiem, vai konkrētas lietas atbalstīs parlaments vai nē. Bet, ja mēs runājam par Zviedrijas piemēru, jā, tad tas ir līdzuzraudzības modelis, nevis pašuzraudzības modelis. Paldies! Liels paldies! Uh, Es gribēju pateikties visiem par eh, devumu eh, šī te jautājuma risināšanā, un mēs eh, pie šī jautājuma atgriezīsimies atkal aprīļa beigās. Tagad es pasludinu īsu pārtraukumu, lai jūs varētu iedzert kafiju, un mēs sāksim darbu atkal desmitos. Es gribēju atgādināt uh, deputātiem, ka mēs izmantosim elektronisko balsošanu, jo mums ir daudz balsošanas uh, jautājumu. Tieši tāpēc sagatavojiet savas balsošanas kartes. Par Vanovas kundzi, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pamanīju, ka bulgāru tulkojumā ir atšķirība direktīvas nosaukumā. Parasti es izmantoju angļu tekstu, bet angliski ir rakstīts uh, zāles, recepšu zāles, bet bulgāru tulkojumā ir uh, plašāks nosaukums, jo tur ir rakstīts zāles uh, cilvēku lietošanai recepšu zāles. Paldies, Palvanovs kundze, par šo te mm, piezīmi. Mēs noteikti informēsim tulkošanas dienestus. Tātad tagad pārtraukums, sāksim darbu atkal desmitos. Panamā un Sanskā. Um, uh, Vai es varētu lūdzu lūgt visus ieņemt vietas? Šķiet, ka esam gatavi sākt balsošanu. Right, could we, um, uh, could I might... Visi, lūdzu, ieņemam vietas, kolēģi. Es plānoju izmantot elektronisko balsošanas sistēmu, kad balss skaits būs visai līdzīgs. Tādēļ esam pieņēmuši galvēmumu par balsošanu. Uh, so we won't use the electronic system for every vote, but where they're close. If I can... Tātad ne, neizmantosim elektronisko sistēmu visās balsošanas reizēs, bet tikai tad, ja balss skaits būs tūs un līdzīgs. Vai visiem darbojas balsošanas iekārtas? Labi, tad varbūt pārbaudīsim, vai balsošanas sistēma darbojas lūdzu visi, kas plāno balsot, ielieciet savas kartiņas balsošanas sistēmā. Tas mums palīdzētu, mēs redzētu, cik daudz cilvēku ir arī klāt. Šobrīd uzrādās tikai 26. So Can... Tātad pārbaudīsim sistēmu. Vai es lūdzu varētu pārbaudīt, pārliecināties, ka jūs kartiņas ir ieliktas? Tātad šobrīd sistēmai vajadzētu jums vienkārši sniegt atbildi. Nu, šķiet, ka šobrīd gan tiek uh, pārslēgta, ieslēgta no jauna sistēma, tad nedaudz būs jāuzgaida. What's happening here now? That's the number of cards in. Uh, so can we just test by opening a vote? Lūdzu, pārbaudīsim sistēmu tagad. Vienkārši pārbaudīsim, cik cilvēki ir ieradušies. Tātad esam ieslēguši sistēmu no jauna un lūdzu tagad nobalsot jūs vienalga par, pret vai atturaties. Ielieciet kartiņas un lūdzu nobalsojiet. Sākam balsošanu. Press your buttons now. Mine is working here, all right. Priekšsēdētājs saka, ka viņam viss kārtībā, viss darbojas. Labi, tad, nu, mēģināsim vēlreiz varbūt. Beidzam balsošanu.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 Labi, saka priekšsēdētājs. Tātad visi, kas vēlas balsot, lūdzu ieliekam iekšā kartiņas. As the front row is not working. Right. Would you please put? Can you clear, can you close the vote now? Right. Labi, beidzam balsošanu šobrīd. Right, look, let's just have one more time now. Can... Tātad mēģinam vēlreiz, saka priekšsādātājs. Visi, kas plāno izmantot kartiņu balsošanai, lūdzu ieliekam kartiņu iekšā un balsojam. Okay. You should have a... Is your card in properly? Right. Okay. We can only allow a certain amount of time. Okay. Right, let's... Labi, tātad pārbaudīsim pēdējo reizi. Iepriekšējais balsojums tika sākts, un tagad pārbaudīsim ciparus. Tādēļ lūkšu visus Eiropas Tautas partijas pārstāvis balsīt, balsot šobrīd un balsot par. Saka priekšsēdētājs. Tātad visi Tautas partijas pārstāvi balso par, un neviens cits šobrīd nebalso. Korēra de Kampas šobrīd šķiet ir pievienojies Tautas partijai šajā balsojumā vismaz. Labi, tad slēdzam balsojumu tautas partijas pārstāvjiem. Un rezultāti ir tātad 13 um, deputāti nobalsojuši. Labi, slēdzam šo balsojumu. Un tagad vēlētos, lai balso sociālistu un demokrātu frakcijas pārstāvi. Move to another seat, Christian. Right. Right. Okay. So the vote is open for. Labi, tagad uh, sākam balsošanu visiem sociālistu un demokrātu grupas pārstāvjiem. Beidzam balsošanu. Deviņi, šķiet, ka deviņi, es gan domāju, ka jūs vairāk bū, varētu būt. Varbūt desmit. Labi, tagad lai balso liberāļi, tikai liberāļi balso. Lūdzu. Beidzam balsošanu. Četri cilvēki. Pareizais cipars. Labi, tālāk ir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 Nu, es patiesībā biju cerējis, ka elektroniskā balsošana mums ietaupīs laiku, bet šķiet, ka esam iztērējuši jau vairāk nekā būtu varējuši ietaupīt. Bet, nu, jebkurā gadījumā mēģināsim un gan jau izdosies. Uh, have... Labi, vai tagad varētu balsot visu pārējo grupu pārstāvi? Right, so the vote is open. Sākam balsošanu uh, zaļajiem EKR, kā arī GOE. Lūdzu, arī es balsošu. Tātad, vai visiem darbojas balsošanas iekārts? Ļoti jauks, saka priekšsēdētājs, beidzam balsošanu. Felsens kundze, arī jums viss kārtībā, ļoti skaisti. Liels paldies visiem! Labi, tātad pirmais balsojums ir par, Vaisgerber, par Vaisgerberas kundzes atzinumu. Kur ir referente? Vai jūs gribējāt kaut ko teikt pirms balsošanas? Varbūt jums kas sakāms? Jā, liels paldies priekšsādātāji. Pavisam īsi. Šajā ziņojumā ir runa par birokrātijas likvidēšanu un proti par labāku likumdošanu. Šeit ir runa par astoņām ar metroloģiju saistītām direktīvām, kuras mēs gribam atcelt. Uh, Tādējādi neradīsies tiesiskais vakums, bet uh, šīs tēmas tiks iekļautas um, lielajā mēra instrumentu ietver direktīvā. Uh, vienu direktīvu mēs atcelsim un uh, septiņas citas um, iekļausim pamatdirektīvā. Šeit bija dažādi priekšlikumi, idejas un mērķis ir viens un tas pats, vienkārši mēs to mēģinam dažādi realizēt. Uh, mēs uh, runājām ar um, juridisko dienestu, viņi teica, ka mums tas ir jā, uh, jāsadala. Uh, Tomēr mēs aprinājāmies savā starpā un konstatējām, ka ir nepieciešams panākt institucionālu vienošanos ar padomu, lai šīs direktīvas tiktu iekļautas pamatdirektīvā. Es pateicos visiem ēnu referentiem un es esmu pārliecināts, ka mēs varēsim ļoti labi runāt trialogā ar padomu pēc tam. Paldies! Good. Well, thank you very much. Ļoti labi. Liels paldies par visu darbu, ko esat ieguldījuši. Tātad sākam balsošanu, saka priekšsēdētājs. Jā, liels paldies. Ir pareizi, ka mēs virzamies uz vienu uz to pašu mērķi, bet esam izvēlējušies dažādas realizācijas iespējas, kuras nav īsti savietojams savā starpā. Es vēlējos šeit tikai vēl pieminēt, ka birokrātija ir, birokrātijas likvidēšana ir ļoti jauks pasākums, bet tas ir sarežģīti, ja ir jāatsakās no harmonizētām jomām Eiropas komisija vēlas panākt savstarpēju atzīšanu šajās jomās, un uh, mēs savā politiskajā grupā esam saskārušies ar problēmām uh, tajā, ka šīs astoņas direktīvas tiek vienkārši atceltas. Tieši tāpēc es ierosināju, lai mēs to sasaistam ar to, ko Eiropas komisija jau ir paziņojusi. Uh, proti to, ka viņi vēlas um, horizontālu direktīvu šajā jomā. Uh, Juridiskais dienas sacīja, ka tas nav iespējams, bet man ir godīgi jāsaka, ka es pazīstu citas likumdošanas iniciatīvas, kur mēs to esam iepriekš jau darījuši, kur mēs esam norādījuši Eh, panta, pantos um, iekļaušu norādes uz uh, citām direktīvām. Tāpēc um, es uh, vēlētos paturēt spēkā savu 15. grozījumu un uh, mēs par to balsosim. Ja tas tiks noraudi, noraidīts, tad mums būs jābalso par 14. grozījumu. Es neiesniegšu mutiskos grozījumus, jo tas mūs tālāk nekur nenovedīs. Es uh, zinu, ka uh, visu izlems vairākums. Jebkurā gadījumā es piekrītu um, Vesgerbers kundzes um, mutiskajam grozījumam, uh, kurš uh, pārēdz līdz 2014. gadam to visu aizstāt. Es vēlētos, lai protokolā tiktu iekļauts tas, ka tad, ja Vesgerberas kundzes uh, priekšlikums tiks iekļauts šeit mainītā formā, tad uh, mēs piekritīsim viņas ziņojumam, norādot to, ka Vesgerberes kundzes norādītais, uh, proti, ka sarunās ar Eiropas uh, padomu, uh, ministra padomu un Eiropas komisiju, pieņemšanas datums ir vēlreiz jāskata 2013. gada aktuālajā kontekstā. Uh, Es uh, ceru, ka mēs šeit varēsim panākt vienošanos starp padomi, komisiju un Eiropas parlamentu. Es uh, domāju, ka tas uh, būtu kompromiss, kurš uh, būtu pieņemams un uh, līdz ar to es varētu atsaukt savu mutisko grozījumu. Tomēr pašlaik es ļaušu visiem nobalsot par 15. grozījumu, jo to lūdz mana politiskā grupa. Paldies. Uh, okay? Okay. Vai tas viss apmierina? Jā, vielen dank, vielen dank für... Liels paldies par atbalstu. Šeit ir runa vienkārši par to, kā juridiskais dienas sacīja, ka mēs nedrīkstam šeit uzstādīt nosacījumus un nevaram atsaukties uz pārskatītu direktīvu, kas vēl neeksistē. Tomēr pastāv iespēja to regulēt ar institucionāls vienošanās palīdzību Un uh, līdz ar to, ka uh, šīs jomas tiek iekļautas pārskatītajā direktīvā un uh, vecās direktīvas tiek atceltas, ja mēs varam labāk sasniegt ar Vesbergers kundzes um, grozījumu, tad es ceru, ka tas būs um, iespējams, un es apsolu, ka tas tiks iekļauts uh, starp institūciju nu, vienošanās uh, tekstā. Paldies! Lielas paldies! Paldies arī Ānu no referentiem. Es gribētu tikai novērot un jums paziņot, ka iepriekš pirms mēs um, tātad veicam šo gala apstiprinājumu, tad arī komisija paziņo no savas puses savu nostāju, un iespējams, ka šajā gadījumā referenti un ēnu referenti var pārdomāt, vai ir kāda juridiska rakstura šķēršļi, jo pagātnē jāsaka, tas ir visai efektīvs mehānisms, ko varam izmantot. Bet nu pāriem pie balsošanas. Tātad um, piektais uh, grozījums Ve Veisgerbers konstitūcija. Kas par? Pret? Pieņemts. 15. grozījums par pirmo pantu. Vai varam balsot elektroniski lūdzu šeit? Mm. Sākam balsot. Beidzam balsot. Already, clearly... Šķiet, ka bijām jau slēguši balsojumu, bet tomēr tā tad noraidīts, jo 9 par un 23 pret, un šķiet, ka viens cilvēks ir atturējies. Labi, tādā gadījumā pārim pie 14. grozījuma Vaisdirberskundz, kas par, kas pret, pieņemts. Tas nozīmē, ka sastais grozījums atkrīt, pārējiem pie 1A panta septītais grozījums Vaisgerberskundze, kas par, kas pret, pieņemts pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Tagad, cik es saprotu, Gebhards uh, kundze šodien nav ieradusies un nevar aizstāvēt savus grozījumus. Tas nozīmē, ka mēs iesim tālāk, jo 14. tā tad ir pieņemts, uh, un šķiet, ka arī 16. un 8. ir uzskatām par pieņemtiem. Tas nozīmē, ka uzreiz pārējām uz sesto lapusi, un Pārējām pie 12. grozījuma. Tas nozīmē, ka šobrīd mēs balsojam par sesto apsvērumu punktu Gebhards Kunze 12. grozījums. Lūdzu, balsosim elektroniski. Sākam ba balsot par 12. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Šis grozījums noraidīts. 10 balsis par, 23 balsis pret. Labi, tādā gadījumā pārējām pie otrā grozījuma Vaisgerbers kundze. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Trešais grozījums Vaisgerberas kundze. Kas par? Šķiet, ka nav jābalso par šo, tomēr saka priekšsēdētājs. Labi, tādā gadījumā pārējām pie gala balsojuma. Balsojam elektroniski, tātad gala balsojums. Sākam balsot. Sākam balsot, tātad beidzam balsot un pieņems 30 balsis par, 3 atturās. Apsveicam Aizgerberas kundze, šķiet, ka uh, būs mums ļoti spēcīga saruna pozīcija ar padomu diskusijās. Lielas paldies! Labi, tas nozīmē, ka nu varam turpināt darbu un pāriet pie atzinuma par intelektuālajām īpašam tiesībām iekšējā tirgu. Roitovas kundze, vai jums ir sak kas sakāms pirms mēs sākam balsojumu. Jums vārds lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju pateikties visiem, ar ko es sastrādājos, strādājot pie šie ļoti sarežģītā atzinuma projekta. Plān šķiet, ka būs jādiskutē smagi par šo um, atzinumu juri komitejā, es, ir iesniegt ļoti arī daudz grozījumi, un tas mums jāizdara līdz mēneša beigām. Bet sākumā ir jāsaka, ka jāizlem, kādos gadījumos mēs varam pieprasīt balsojumu pa daļām, un kad mēs nevaram. Jums bija kompromisa priekšlikums, un um, bija cilvēks, kas teica, ka viņi nevar atbalstīt, atbalstīt balsojumu pa daļām. Bet es gribētu atbalstīt um, balsojumu pa daļām kompromisa grozījumam no sociālistiem un demokrātiem. Turklāt ir jāsaka, ir arī grozījums šajā balsošanas sarakstā, kur ir 30. un 31. grozījums, dažiem no jums tur ir plusiņš ielikts, bet citiem ir mīnusiņš, bet jāsaka, gan referents, gan arī Eiropas Tautas partijas grupa atbalsta šos grozījumus, jo kompromisa priekšlikums, par kuru mēs sākumā vienojāmies, attiecībā uz uh, balsojumu pa daļām, tas tika atsaukts. Nu, negribētu te pārāk ilgi par to diskutēt, ļoti sarežģīts jautājums. Tas viss šobrīd. Paldies! Paldies, jā, redzu, ka ir ļoti daudz kompromisu, kas ir iesniegti visai vēlu, un tad to ļoti uzmanīgi skatīsimies. Bet gribētu jūs visus arī informēt, pirmkārt, ka šī sanāksme tiek pārraidīta um, internetā, bet mums ir arī ieradušies um, pārstāvi no televīzijas, no iekšējā televīzijas dienesta, kas strādā šobrīd pie programmas par komiteju darbu. Tieši tādēļ jūs šobrīd filmē un Un tādēļ viņi jā, pievērš lielu uzmanību tam, ko mēs darām komitejās. Nu, ceru, ka jūs iepriecina šādu veidu uzmanību. Raptīkundze, vai jūs gribējāt šobrīd izteikties? Raptīkundze, lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, vēlējos uh, apsveikties Roitovas kundzei un um, vēlējos pateikties pārējiem kolēģiem par lielisko sadarbību, kura mums bija. Šis ir ļoti svarīgs atzinums, kurš uh, ļoti labi palīdzēs Eiropai. Es uh, vēlējos pieskārties sakojošiem punktiem. Es uzskatu, ka ir ļoti pozitīvi, ka mums ir izdevies um, panākt uh, kompromisa grozījums. Tas gan nebija vienkārši, un uh, kompromiss šeit bija nepieciešams Šajā saistībā es vēl gribēju uzsvērt atsevišķus punktus, ja atļausiet priekšsādātāja kungs. Mēs uh, vienojāmies, ka ir nepieciešams, lai tiesību akti, kas tiktu piemēroti pārkāpumu gadījumos, tiktu ievēroti un uh, soļi, kas varētu tikt spērti, varētu pat ies, ietvert kriminālu vajāšanu, jo šeit ir runa par to, ka cilvēkiem tiek nodarīts kaitējums. Mēs runājam par to, ka ir nepieciešams ievērot arī privātās tiesības, privātās dzīves neaizskarmības pamatiesības. Eiropas parlamentā iepriekšējā sasaukumā bija radusies gandrīz vai cīņa tāda, uh, Eh, starp citu arī starp cilvēkiem, kas šodien ir klāt šajā komisijas, eh, komitejas sanāksmē. Eh, šeit ir piedāvāts viens ehm, jauns pied, priekšlikums par sabiedrības informēšanu, jo tikai informēts patērētājs ir ehm, labs patērētājs, apzinīgs patērētājs. Es vēlējos ieviest atsevišķu marķējumu Un, uh, jo mūsu mērķis ir patērētāju un intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzība. Es uh, vēlējos aicināt, lai mēs um, izvairītos no problēmām, kas, ar kurām mēs saskārāmies runājot par dažādām marķēšanas formām. Mana politiskā grupa piekrīt astotajam punktam, un tas ir saistīts ar ar uh, tāda produkta atkārtotu izmantošanu, kurš uh, ir izgatavots pārkāpjot intelektuālā īpašuma tiesības. Roitovas kundze sacīja, ka dažās dalībvalstīs šāda praksa jau pastāv, tomēr mēs bažījāmies, ka tas varētu pavērt uh, tādu spraugu, lai šos produktus atkal laistu tirgu un uh, lai tos būtu atkārtot iespējams izmantots. Uh, izmantot. No otras puses, eh, nav nekādu garantiju par eh, šo produktu eh, piemērotību cilvēka veselībai. Rotovs kundze pati ir ārste un viņa ir strādājusi par veselības ministri, tāpēc es domāju, ka viņa ļoti labi sapratīs šo punktu. Ja šis grozījums tiks apstiprināts, jā, jā, jā, es jau tuvojos beigām. Uh, Es vēlējos lūgt, lai būtu garantijas attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību. Un vēl pēdējā piezīme, kad mēs runājam par tiesību aktu par intelektuālā tīpašuma aizsardzību, tad mēs atzīstam šī īpašuma radītāja tiesības. Tāpēc es atbalstu šo prasību saistībā ar šo tiesību korektu distribūciju un kaitējumu atlīdzību. Uh, Jā, paldies. Nav jau tā, ka es gribētu no jauna atsākt visas diskusijas, kas ir iepriekš mums noticis, jo mūs, pie mums ieradīsies um, Enstrom kungs no Varšos, un es domāju, ka tagad, ja vien nav uh, nekādu problēmu ar balsojumu. Es domāju, ka vai mums vajadzētu ķerties pie balsojuma. Es domāju, ka esam visi jau izdiskutējuši un tādēļ varētu sākt balsošanu. Jebkurā gadījumā šis ir atzinums, atzinuma projekts, un es domāju, ka jums būs iespējas uh, sastrādāties ar citām komitejām, um, lai pārliecinātos, ka tiek pieņemti arī mūsu priekšlikumi. Un es domāju, tādēļ jūs savus politiskos komentārus varētu tātad virzīt šajā virzienā. Ja vien uh, Citi negrib vairs izteikties, šobrīd nav nekas aktuāls, varbūt varam ķerties pie balsošanas. Lingstroms kundze, jums ir kas par balsošanu tātad. Paldies! Jā, patiesībā es gribētu atvainoties komiteju un atvainoties referentam. Es kļūdījos pagājušajā reizē attiecībā uz certifikāciju. Tātad tika teikts, ka ir pastāv jau šīs certifikācijas um, iezīmes, un es šeit nedaudz sajauc. Gribētu pie, piekrist uh, Roitsveres kundzei, varbūt tas būtu labs tiešām papildinājums šajā atzinumā. Paldies par precizējumu, saka priekšsēdētājs. Labi, tādā gadījumā ķersimies pie balsošanas. Roitenbergas kundze, lūdzu, jūs vēlaties izteikties. Paldies. Man ir jautājums referentei. Vai es jūsu vārdus varu saprast tā, ka jūs pieteiksiet mutvā, mutisku uh, grozījumu par šo punktu, kas ir saistīts ar potenciālo izmantošanu, kamēr tiek gaidīts um, šī īpašuma īpašnieku apstiprinājums. Vai es pareizi sapratu, ka tas ir jūsu motiskais, kom, motiskais grozījums? Jāsaka, šis grozījums tika atsaukts pēc jūsu prasības, tad es īsti nesaprotu. Labi, Tātad tiksim galā ar šo jautājumu tad, kad nonāksim tik tālu. Ja grozījumi šeit nebija, tad šobrīd to neskatīsim. Vai es jau varētu piedāvāt šeit atbalstu? Es pilnībā piekrītu kompromisa grozījumiem, un tikai tad, ja tie netiek apstiprināti, Es eh, taču iepriekš paskaidroju, man eh, nav nekādu problēmu ar šiem eh, grozījuma apstiprinājumiem. Vai tagad tas ir skaidrs? Nu, tomēr atliksim šo jautājumu, kad nonāksim līdz tam, un tad skatīsimies. Protams, ja jūs gribat iesniegt mutvārdu grozījumu, tad visai komitejai tas būs jāpieņem. Tagad gribētu lūgt referentu un ēnu referentus. Lūdzu, skatīsim tagad kompromisa priekšlikumu, par kuru jūs esat vienojušies pirms tam un kas ir izdiskutēts pirms mēs balsojam, lai nebūtu diskusijas balsošanas laikā. Bet, nu, beidzot ķeramies pie balsošanas. Tātad sākumā ir pirmais, mīnus pirmais punkts, um, Hornsteinas kundzes grozījums pret pieņemts, uh, pieņemts ar balsu vairākumu. Tad ir kompromiss priekšlikums viens, kas par, kas pret, divi pret, pieņemts ar uh, lielu balsu vairākumu. Labi, tādā gadījumā pāriem pie septītā grozījuma no Engstroma kunga. Vai mēs varam šeit balsot elektroniski, lūdzu, par pirmo Engstroma, uh, par septīto grozījumu no Engstroma kunga? Beidzam balsojumu. Šķiet, ka noraidīts 16 pret un 14 par. Labi, pārējām pie otrā kompromisa grozījuma. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Tagad pārējām pie 14. grozījuma no Roithos kundzes. Kas par? Kas pret? Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Tagad pārējām pie trešā punkta, un vispirms ir Kreutzmana kunga priekšlikums svītrot visu punktu. Kas ir par to? Kas ir pret? Tātad noraidīts. Labi, pārējām pie trešā kompromisa grozījuma. Kas par? Kas pret? Šķiet, ka balsosim šeit elektroniski pārbaudīsim. Tātad trešais kompromisa grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts 20 balsis par, 11 pret. Labi, tādā gadījumā tagad pārējam pie 20. Manders kunga grozījuma. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Labi, tagad pārējam pie 20. grozījuma. Kas par? Kas pret? Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Tagad ceturtais kompromisa grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Labi. 25. Manders kunga grozījums. Kas par? Pārbaudīsim šeit elektroniski. 25. grozījums Manders kungs iesniedz. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 17 balsis par, 15 pret. Tagad pāriem pie 26. grozījuma no Tūna kundzes. Kas par? Kas pret? Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. 27. grozījums no Raptī. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 28. no Kreutzmana kunga puses. Kas par? Kas pret? Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. 29. grozījums no Manders kunga. Kas par? Kas pret? Noraidīts ar lielu balsu vairākumu. 30. grozījums no Kreutzmana un Alvāro kungiem. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Un 31. grozījums no De Jonga kunga. Vai šeit mēs varētu balsot elektroniski par 31. grozījumu no De Jonga kunga? Bal sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu 28 par 4 pret. Pāriem pie 32. grozījuma Manders kungs. Kas par? Balsosim varbūt elektroniski šeit. Sākam balsot par 32. grozījumu no Mandersa kunga. Beidzam balsojumu. Pieņemts 17 balsis par, 15 pret. Tagad pārējiem pie piektā kompromisa grozījuma no Roithovas kundzes puses. Kas par? Kas pret? Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Un nu varam pāriet pie 37. grozījuma no Mandersa kunga. Sāksim lūdzu balsot un balsosim elektroniski par Mandēškungu grozījumu 37. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 16 balsis par, 14 pret, 1 atturās. Pāriem pie Švāba kunga grozījuma 38. grozījums. Lūdzu, balsosim elektroniski 38. grozījums no Švāba kunga. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 17 balsis par, 13 pret 1 atturās. 39. grozījums no Tšakovskī kunga. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 40. grozījums no Tšakovska kunga. Kas par? Nu, šķiet, ka šeit pārbaudīsim elektroniski. 40. grozījums no Tšakovskī kunga. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16 balsis pret, 14 par. 41. grozījums no Čakovskī kunga puses. 41. grozījums. Sāksim lūdzu balsot. Tātad sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Šķiet, ka 16 pār 16 pret, tas nozīmē, ka noraidīts. 42. grozījums Čakovskij kungs. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Labi, tagad pārējām pie sestā kompromisa grozījuma. Roithovas kundze un De Jonga kungs. Kas par ir sesto kompromisu grozījumu? Šķiet, balsosim elektroniski. Tātad sestais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Balsojam elektroniski un balsojam. Tātad pieņemts 16 balsis par, 15 pret un 1 atturējās. Labi, pāriem pie nākamā kompromisa grozījuma. Tātad mums lūdza uh, balsot pa daļām par septīto kompromisa grozījumu. Nu, vajadzētu mums vienkārši pārliecināties, vai, vai tā ir, jo tas manā balsojuma sarakstā nav. Tātad tagad mēs skatāmies uz septīto kompromisa grozījumu. Septītais kompromisa grozījums. Kā es saprotu, tad šeit lūdza balsot pa daļām. Tātad pēdējais punkts vai pēdējā rindkopa kas sākas ar vārdiem emphasizes the need to educate un tā tālāk. Tātad balsosim par to atsevišķi. Tātad mans būtu priekšlikums būtu balsot par pirmo daļu no vārdiem encourages līdz counterfeit good. Kas ir par šo pirmo daļu uh, septītajā kompromisa priekšlikumā? Kas pret? Pieņemts. Un tagad es ieteiktu balsot par otro daļu un balsosim elektroniski. Tātad sākam balsot par otro daļu septītajā kompromisa grozījumā. Beidzam balsot. Pieņemt 17 balsis par, 14 pret. Tas nozīmē, ka tagad varam pāriet pie 47. grozījuma, ko iesniedzu es. Kas par? Liels pārsvars, kas pret? Neviens nav pret. Ļoti skaisti. Liels paldies. 48. grozījums no priekšsēdētāja puses. Kas par? Kas pret? Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Uh, amendment 50 by Mr. Manders. 50. grozījums no Manders kunga. Kas par? Kas pret? Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. 51. grozījums no Roitovas kundzes, kas par? Kas pret? Pieņemts. 52. grozījums no Roitovas kundzes, kas par? Kas pret? Arī pieņemts. 53. grozījums, to Roitovas kundze ir atsaukusi. Un nu pāriem pie pēdējās lapuses. Vai mēs varētu skatīt, balsot par visiem šiem grozījumiem kopā? Šķiet, ka tomēr ne. Iesim cauri, jo, nu, ir pārāk sarežģīti. Tad iesim cauri. Vienkārši 54. kas par, kas pret, pieņemts. 55. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. 56. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. 57. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. 58. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. 59. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. 60. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. 61. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. 62. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Es nepr neprasu, vai kāds atturās šobrīd. Nu, 63. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. 64. grozījums. 64. grozījums. Par to balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 19 balsus par, 12 pret. Un nu, gala balsojums par atzinumu kopumā. Balsosim elektroniski un tātad balsojam par Atzinām kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 29 balsis par, 2 pret, 1 atturējās. Apsveicam Roitavas kundzi. Liels jums paldies! Es arī zinu, ka jums šobrīd, šobrīd būs um, ļoti daudz interesanta darba ar juridisko jautājumu komiteju par šīm lietām. Mēs pārējām uz um, Repo Konga ziņojuma par kopienas inovāciju politiku. Repo Kongs, vai jūs kaut ko vēlēties teikt, pirms mēs sākam balsot? Es varētu lūgt, lai kameras paiet malā. Repo Kongs. Uh, jā, uh, jūs, uh, jums vakardien bija taisnība. Uh, priekšlikums. Um, jā, jūs bija, jums bija taisnība. Publiskais un uh, privātais finansējums uh, ir paredzēts kopā, lai sasniegtu šos 3%. Paldies par to, ka uh, pieskarāties šim uh, statistikām, bet vai, statistikām vai jūs piedāvājat mainīt formulējumu? Nē. Labi. Uh, Tā tad sāksim balsot par repokongu atzinumu. Pirmais pants, kompromiss grozījums viens pār, pret, pieņemts. Pārējam pie trešā grozījuma, kraujas man kungs pār, pret, pieņemts. Man ir piezīme te par mutisku grozījumu izvirzam balsošanai Rīles kundzes mutisko grozījumu eh, par pret pieņemts ar lielu vairākumu. Piektais eh, grozījums, eh, trešais pants par pret pieņemts. Ceturtais grozījums Ivanovas kundze par pret pieņemts. Sastais grozījums Kraucmana kungs par pret pieņemts. Septītais grozījums Ivanovas kundze par pret pieņemts. Astotais grozījums Kraucmana kungs par pret pieņemts. Devītais grozījums Ivanovas kundze par pret pieņemts. Desmitais grozījums Repo kungs um, par pret pieņemts. Uh, jūs esat ļoti labi pastrādājis, Repo kungs. Es uh, vēlētos pašlaik sākt elektroniski gala balsojumu, bals, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 20 balsīm pār, 29 balsīm pār, vienu uh, pret un divām, divas atturās. Apsveicu, Repā kungs. bet tas ir viens no pirmajiem ziņojumiem par šo svarīgo tēmu. Bet pārējiem pie galīgā balsojuma, pie pēdējā baloj, balsojuma, kas ir Bastas kundzes atzinums par viltotām zālēm. The, the rapport, we seem to have a missing rapporteur. Does the, can the EPP? Yes. Vai es neredzu referentu vai ETP var. Vai Bastas kundze ir uh, ceļā šajien? Uh, sāksim balsot. Ja Bastas kundze vēlēsies uh, mums pievienoties, tad uh, viņa to var darīt. Mēs nevaram vairāk kavēt balsošanu. Okay. Right, okay. Right. Uh, uh, yeah, so Mr. Gephardt, yes. Uh, Gephardt, kundzei vārds. Uh, Jā, ja mēs gaidām Bastos kundzi, varbūt es varētu atsaukties uz savu kolēģi, kura bija ēnu referente. Un mēs vēlētos atsaukt 23. un 24. grozījumu, un Bastos kundze vēlāk iesniegs mutisku grozījumu priekšlikumu, kuru, par kuru mēs balsosim pār. Es to pašlaik pasaku jau iepriekš, lai mēs nedaudz ietaupītu laiku. Un, uh, Uh, mēs atbalstīsim arī 18. un, uh, un vēl pāris grozījumus. Um, any of the other shadows Vai kāds no citiem ēnu referentiem vēlas izteikties, pirms mēs sākam uh, balsot? Pagaidām mēs sagaidīsim, uh, sāksim balsot. Mums ir kompromisa grozījums viens. Uh, četri ānu ziņotāji, kurš ir par pret pieņemts. Pārējam pie 30. grozījuma Foks uh, kungs, uh, trisotais uh, Foks kungs elektroniskā balsošana. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts 23 pār 10 pret. 32, 4, 3, 3 ir atsaukti, pārējām uz 35. Uh, Vēlērs kundze pār. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 13 pār 19 pret. Pārējiem pie 37 Bastas kundze, kurai pašlaik jau ieradusies. Uh, par, pret, pieņemts. Un tā kā ziņu referents ir um, ierad, ieradies, mēs jau sākām balsot, un Gebhardes kundze pieminēja dažus punktus, bet jūs varat izteikt savus komentārus, pirms mēs turpināsim. Es dodu jums pašlaik vārdu izteikties. Paldies, priekšsādātāji. Es atvainojos, ka es nokavēju. Bet uh, Es biju citā komitejā, un arī tur mums bija svarīga balsošana. Es vēlētos pateikties visiem mānu referentiem un visi, kuri ieteica, izteica grozījumu priekšlikumus. Vēlējos pateikties par sadarbību, un es domāju, ka priekšlikums, kas pašlaik ir mūsu priekšā, ir pat vēl labāks nekā sākotnējā redakcija, kuru es um, uzrakstīju vienu. Uh, Es domāju, ka šis darbs ir nācis par labu atzinumam, un es vēlētos visiem par to pateikties. Es vēlējos uzsvērt arī to, ka šis ir ļoti delikāts, delikāta lieta, jo direktīvas projekts nav tik ambiciozs, kādam tam vajadzētu būt ir priekšlikums arī par e-komerciju un uh, citiem viltotiem produktiem, kurā uh, var tikt iekļaut, uh, iekļautas lietas, kas nav iekļautas šajā atzinumā. Mūsu komiteja mēģina aizsargāt patērētājs no viltotām zālēm un aizsargāt uh, Eiropas um, uzņēmējs. Uh, un uh, farmaceitisko industriju no šādiem produktiem. Uh, Es domāju, ka ar šo atzinumu mēs to varam sasniegt. Vīdes komiteja savā galīgajā balsojumā apskatīs, izskatīs arī savus priekšlikumus. Paldies! Tātad pašlaik es vēlējos jums atgādināt, ka mēs apstiprinājām 37. grozījumu un pārējiem pie 38. grozījuma vēlērs kundze kurš ir pār pret atturas pieņemts. 39. Foksakunga grozījums ir atsaukts, pārējiem pie 40. un 41. grozījuma pār pret noraidīts. Pārējām pie 42. grozījuma Vēlers kundze. Es domāju, ka balsosim elektroniski. Balsojam par 42, 42. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 17 balsīm pār, 16 pret, 1 atturās. Pārējam pie mutiskā grozījuma. Bastas kundze. Es eh, aicinu balsot par eh, Bastas kundzes eh, mutisko grozījumu par pret pieņemts. 43 tādējādi atkrīt, Bastas kundzes 44. grozījums par pret pieņemts. Pārējiem pie sastā mutiskā grozījuma Bastas kundze par pret pieņemts. Sastais grozījums atkrīt, pārējiem pie 45. un 48. grozījuma. Es atvainojos, tas ir noraidīts. Pārējām pie. Uh, 45. manuprāt, atkrīt. Un tāpēc pārbaudīsim. Only if it's rejected. Only if it's rejected tikai tad, ja ir noraidīts. Tātad es atvainojos, mums būs jābalso par 45 un 46. 45 un 46 tātad, kurš ir pār, kurš ir pret, vai mēs varam balsot elektroniski? Es atvainojos, es te sniedzu nedaudz maldinošu informāciju. Saskaņā ar manu informāciju mums tas nav jābalso. Mēs par to balsot tikai tādā, ja mutiskais grozījums tiktu noraidīts. Un tā kā mutiskais grozījums tika apstiprināts, mums nav par to jābalso. Paldies, priekšsādātāji. Jā, kas attiecās uz uh, 47. grozījumu. Es uh, gribēju šeit pieteikt uh, mutisku grozījumu otrā daļa. Uh, tur ir teikts uh, shall be propo, uh, un uh, Un tur būtu drīzāk jābūt tekstam should uh, take into consideration, nevis uh, shall be. Es atvainojos. Uh, runāju, uh, un and be, uh, be linked to the price of the medicinal product uh, concerned. Uh, tur uh, būtu jābūt uh, jāņem tekstam ņem vērā mm, attiecīgos medicīniskos produktus cenu, jūs domājat, jā. Should take into consideration the price of the medicinal product concerned. Liels paldies! Labi, vai es varētu noskaidrot, jo es jums jautāju par uh, 45. un 46. grozījumu, bet uh, Es saprotu, ka mēs par tiem nebalsojām, ka balsojums ir um, atkrīt. Pārējiem pie 47. jūs jau man izsteidzāties priekšā. 47. mums ir balsojums pa daļām. Tas ir par Vanovas kundzes grozījums. Vai mēs uh, varam balsot par pirmo daļu un pēc tam par otro? Pirmā daļa, kurš ir par, pret, pieņemts. Otrā daļa Bastas kundze piedāvā mutisku grozījumu. Uh, uh, ja es pareizi piefiksēju, and should take into consideration the price of the medicinal product concerned. Uh, par Vānos kundze tam piekrīt. Par, pret. Mutiskais grozījums ir pieņemts. Pārējam pie septītā grozījuma. Bastas kundzes grozījums par pret pieņemts. 48. grozījums Foksa kungs par pret pieņemts. Par 7. nobalsojām pārējiem pie 49. vēlērs kundze par pret pieņemts. 50. grozījums vēlērs kundze par pret pieņemts. Astotais grozījums Bastas kundze par pret pieņemts. Devītais grozījums Bastas kundze par pret pieņemts. P 51. grozījums par Vanovas kundzi par pret pieņemts. 52. grozījums Vēlēras kundze par pret pieņemts. 10. grozījums Bastas kundze par pret Tas arī ir pieņemts. Otrais pāns, 53. grozījums Foksa kungs. Balsojam elektroniski par Foksa kunga 53. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts 23 pār, 11 pret. 54. grozījums Foksa kungs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Uh, pieņemts ar 25 pār 9 pret 55. grozījums Foksa kungs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 22 pār 11 pret 58. grozījums. Es neesmu īsti pārliecināts, vai mums par to būs jābalso. Un... Tā tad 58. grozījums um, atkrīt, jo mēs apstiprinājām 32. grozījumu. Pārējiem pie apsvērumiem. 11. grozījums Vandārs kungs par, pret, noraidīts. Pirmais uh, grozījums ir atsaukts, 13. grozījums Bastas kundze uh, apsvērumos. Sākam balsot elektroniski par 13. grozījumu. Beidzam balsot pieņemts ar 22 balsīm pār 11 pret. Tā tad, ja tas ir pieņemts, 12. grozījums atkrīt, pāriem pie 14. Par pret pieņemts, 15. grozījums Bastos Konze, par pret pieņemts, 16. grozījums Vēlers Konze, par pret pieņemts, 17. grozījums Bastos Konze, par pret pret pieņemts. 19. Uh, grozījums ir atsaukts, 18. grozījums Bastos kundze par pret pieņemts. 3. grozījums Bastos kundze par pret pieņemts. 20. un 21. grozījums par pret noraidīts. 22. grozījums, uh, vai mums par to ir 48. ir pieņemts. Tā tad um, mēs balsojam par 22. grozījumu Falksekungs par, pret, noraidīts. 23. 24. grozījums ir atsaukts kopā ar 25. grozījumu, pāriem pie 28. grozījumu par, pret, pieņemts. Un visbeidzot 27. grozījums uh, par Vanovas kundze par, pret pret pieņemts. Tādējādi es pašlaik uh, sāk, uh, aicinu balsot par uh, galīgo balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 30 balsīm pār un divi atturās. Paldies, Bastosas kundze, apsveicu jūs Un mēs jums un uh, ēnu referentiem novēlam uh, ļoti veiksmīgu darbu ar uh, vides komiteju. Pašlaik neliels pārtraukums, lai cilvēki var iziet no zāles. Un tad uh, turpināsim ar uh, Rīles kundzes ziņojumu par uh, publisko iepirkumu.

Sorry, I was just checking to see if uh, Mr. Wiedner from the Commission is here. Es gribēju vienkārši pārliecināties, vai Vigners ir uh, no komisijas šeit. Uh, uh, viņš uh, šeit uh, varētu būt īsā brīdī, tad mēs uh, varētu pagaidīt. Varbūt, ka mēs varētu to papildus laiku izmantot tā noderīgāk. Runāsim par Rūlas kundzes ziņojumu, sāksim darbu. Vai visi ēnu referenti ir ieradušies? Man liekas, ka ne visi. Engelkungs ir. Varbūt, ka tad pagaidīsim, līdz visi ēnu referenti ir, ieradīsies. Verņers kundze nav, Krocmans kungs ir, es esmu. Solvīnī kungs nav ieradies. Man liekas, ka ja jūs neiebilstat, tad mums būtu jāpagaida līdz visi ēnu referenti ierodas, jo Engela kungs vēl nāk un viņu kundze arī vēl nav atnākusi. Okay, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, man liekas, ka visi ēnu referenti ir ieradušies. Komisija arī ir pārstāvēta, vai ne nu tā? Jā. Vigner kungs arī vēl nāks, jā? Tātad mēs varētu pašlaik sākt. Dosim vārdu referentē Rūlas kundzei. Uh, liels paldies! Uh, liels paldies! Uh, man ir bijušas diezgan daudz sarunas ar komisiju, un es domāju, ka neliela nokavēšanās nav nekāda uh, problēma. Gribēju pateikties ēnu referentiem par labo sadarbību un par to, ka viņi man uzticējās sagatavojot šo ziņojumu. Un uh, es ceru, ka es nāc pievīlas viņu uzticību. Es vēlējos ļoti pateikties arī sekretariātam par uh, manevrēšanas iespēju, kas man tika dota, jo citreiz es saņemu tikai uh, ļoti nedaudz lapas. Uh, es uh, pašlaik, uh, pašlaik man tika atvēlēts vairāk vietas, un, protams, kā ziņojumā šis teksts ir ļoti saspiests, tāpēc es arī esmu iesniegusi pati savas grozījumus. Tos mēs nosūtīsim visiem, kas gribēs iesniegt savas grozījumus, bet es gribēju teikt, ka es esmu ieviesusi jaunu struktūru, es esmu uh, iekļāvusi mm, papildu virsrakstus un uh, nu, struktūra ir mainīta. Līdz ar to um, ir uh, parādījusies vieta grozījumiem uh, un līdz ar to teksts ir saprotamāks un politiskāks. Mēs uh, to iespējami ātri nosūtīsim visiem, bet uh, es gribēju saņemt tā ēnu referentu. Ok, apstiprinājumu. Es uzskatu, ka teksts tādējādi kļūt labāks, tas ir koncentrētāks. Uh, jo mums nebija laika ļoti plašam izvērtējumam. Tomēr es tikos ar ļoti daudziem praktiķiem, ar publisko iepirkumu veicējiem, un ar viņiem kopā es izvērtēju, kādas ir pastāvušās problēmas. Es nevarēju ziņojumā iekļaut visas problēmas, kuras tika minētas, jo dažas no tām bija ļoti detalizētas, piemēram, sociālo ēku celtniecība, eh, kuru var tikai īsi ieskicēt šeit. Līdzīgi ir ar pilsētu plānošanu, arī to mēs varējām tīs, tikai īsi ieskace, ieskicēt. Tomēr tieši pilsētu plānošanas jomā mēs redzam, ka iz, um, izsludinot publiskos iepirkumus, mēs redzam ļoti blīvu likumdošanu, um, kas uh, eh, novērt pie tā, ka uh, pilsētām trūkst manevrēšanas iespēju. Tas ir novēc pie tā, ka a, saistībās starp Eiropas un nacionālajiem tiesību aktiem ir a, radusies dažāda interpretācija. Šeit ir a, atklātas tādas iespējas, arī ņemot vērā tiesas spriedumus, kas nav bijušas nekad paredzētas. Piemēram, runājot par pilsētu plānojumu, Uh, mēs uh, nekad nebijām domājuši par to, ka uh, iepērkot, ka pārdodot um, zemes gabalus ir jāizsludina publisks iepirkums. Ja viņi vēlas um, veidot klasteri un iepirkt uh, zemes gabals, vēlāk pārdot tos, piemēram, IT izņēmumiem, kur tie varētu apmesties, tad tas ir um, zemes gabala palielināšana. Un, piemēram, Vācijas likumdošanā ir noteikts, ka tur ir jāsludina publisks iepirkums. Mēs uh, redzam, ka Eiropas uh, tiesa ir uh, lēmusi, ka šeit tiesība akti nav jāpiemēro tā, kā tie nekad nav bijuši iecerēti. Uh, Mēs redzam, ka šeit ir ļoti plaša darbības joma un publisko iepirkumu veicējiem ir ļoti mazas elastības iespējas. Es ceru, ka arī komisija ļoti rūpīgi iepazīsies ar šo ziņojumu, un tā kā viņi vēlas veikt arī paši savu izvērtējumu, ņemt vērā šo, šīs komplicētās tēmas. Mēs te tikai nedaudz runājam par jomu, pie kuras strādāja Inta. Ja celtniecības industrijā pastāv konkurence starp Eiropas būvniekiem un būvniekiem, kas nav, nenāk no Eiropas Savienības dalību valstīm, bet uh, kuri konkurē ar valsts atbalstu. Tas nebija mana tēma, to es šeit nevarēju iekļaut, jo tā ir Inta komitejas tēma. Tomēr es ceru, ka vēlāk veicot pamatīgāku izvērtējumu šās, šīs problēmas tiks ņemtas vērā. Mana galvenā, galvenā tēma šeit šķita tiesiskā paļāvība un um, publisko iepirkumu veicēju aicināšana uh, šajās jomās izvēlēties ne tikai lētāko, bet kvalitīvi labāko piedāvājumu. Es domāju, ka ņemot vērā tiesisko nepaļāvību un finanšu trūkumu, pašlaik tiek izvēlēti galvenokārt lētākie iepirkumi, neņemot vērā svarīgus kritērijus. Un tas noved pie tā, ka netiek pieņemts labākais pienākums. Uh, Es eh, vēlētos, eh, lai komisija piedāvātu vairāk palīdzības un atbalsta, un lai komisijā eh, būtu labāka koordinācija. Protams, skaidrā ģenerāla direktorāta Mārkta vadībā, jo, viņš, jo tas ir tieši atbaldīgs par šo jomu. Es uh, vēlētos, lai publisko iepirkumu veicēji un uh, saņēmēji varētu uh, skaidri no šī teksta saprast, ko mēs vēlamies, un mēs vēlētos arī attiecīgu datu bāzi. Tēma, kas ļoti bieži rada pārpratumus, ir kritērija. Tie ir sociālie un ekonomiskie kritēriji. Es neesmu to izdomājis. Tie ir šīs direktīvas sastāvdaļa. Es zinu, ka dažās dalībvalstīs pastāv pretrunīga diskusija par šo tēmu, bet mums ir jāsaprot, ka Eiropas um, direktīvas šeit uh, ļā, pieļauj iespēju uh, izvēlēties ledā, lētāko piedāvājumu vai kvalitīvi labāko, un tam ir nepieciešama kritērija, arī ekoloģiskie kritēriji. Tāpēc uh, mēs vēlētos šeit palīdzību no komisijas. Vācijā pašlaik tiek diskutēts par par uh, svešiem elementiem te un uh, ir kritika, kas uh, skārtu to, kā Vācijā tiek regulēti publiskie iepirkumi. Tas uh, notiek nedaudz savādi, savādāk un mēs nevaram to saistīt ar Eiropas dimensiju. To es vēlējos vēlreiz uzsvērt. Un uh, visbeidzot, uh, bija neskaidrības dažos tulkojumos. Ja jūs ar kaut ko tādu saskarties, es uh, lūgtu jūs uh, man to paziņot, jo Uh, franču tulkojumā uh, publiskais brīžiem ir uh, tulkots kā publiski privātais. Tas saistīts ar to, ka iniciatīvas ziņojumiem un atzinumiem tas vairs netiek tik ļoti pārbaudīts, un es lūgtu jūs darīt man zinām, ja tur ir tulkošanas kļūdas angļu valodā, es tās esmu jau izlabojusi, un es turpināšu strādāt ar angļu versiju, nevis vācu, lai mēs no šīm kļūdām varētu izvairīties. Tāds bija mans ievads, un pašlaik es labprāt gribētu dzirdēt, kādus grozījumus jūs varētu vēl piedāvāt, un tā tā. Vēl vienu punktu es gribēju minēt, proti tēmu par jauniem tiesību aktiem. Jūs zināt, ka komisija ir pasūtījusi Uh, pētījumus par uh, pakalpojumu koncesijām, un uh, paga, parlamentā mēs jau pagātnē šādas nolūkus esam atbalstījuši. Ņemot vērā manas daudzās sarunas, man ir radusies pārliecība, ka šobrīd tas nebūtu pareizi iz, pieņemt papē, papildu tiesību aktus, un turklāt tādus aktus, kas runā tikai par dažiem aspektiem, nevis par visu tēmas spektru. Uh, Es eh, domāju, ka šeit ir nepieciešams veikt uh, detalizētas pētījumus un um, ņemot vērā to, ka nākamajā gadā dalībās tīsāsies uh, spēkā tiesības, tiesisko aizsardzības līdzekļu uh, direktīva, tas mums arī ir jāņem vērā. Uh, Es uzskatu, ka šeit, šajā jomā ir vispirms jānotiek konsolidācijai. Es vēlējos vēlreiz uzsvērt to, ka visi, ar kuriem es runāju, visas dalībvalstis, ar kurām man bija izdevība runāt, visas municipalitātes, visi uzņēmumi, kas darbojas šajā jomā, mani lūdza precizēt, ka šobrīd mums nebūtu nepieciešams pieņemt papildu tiesību aktus, kas vēl jau vairāk iegrož, iegrožotu tiesisko ietvaru. Un, uh, ja uh, šeit mēs uh, ņemam vērā to, ka dalību valstīs iepirkuma process tiek rīkots, organizēts dažādi, tas nenozīmē, ka mums ir nepieciešama Eiropas likumdošana. Mums ir jānorāda šeit, ka tas rāda kropļojumus. Un tāpēc es pašlaik vēlētos aicināt uh, nepieņemt papildu tiesību aktus, jo tas vēl vairāk fragmentāri sadrum, sadrumstalotu um, tiesisko bāzi un uh, saimnieciskās krīzes laikā tas ir skaidri jāapzinās. Uh, Lielas paldies Rūlas kundze par ārkārtīgi visaptarošo ziņojumu. Es zinu, ka jūs jau eh, runājāt par šo ziņojumu ar ēnu referentiem, arī ar mani. Jā, nu šeit mums ir tādas papildus lapas pievienotas, bet nu ir skaidrs, ka tam visam bija ļoti labs pamatojums. Bet, nu, parasti tas tā nenotiek, ka tiek atļauts šāds eh, garš ziņojums, bet, nu, jums bija patiešām iemesls to saņemt. Uh, Un eh, tagad došu vārdu komisijas pārstāvjiem no eh, iekšē tirgus ģenerāla direktorāta. Es arī gribēju uh, sveikt šeit Vaherens kundzi, kas ir no reģionālas komitejas ieradusies. Es jau agrāk teicu, un arī tagad atkārtošu, ka laipni lūdzu jaunu komitejas locekli Lakrī kundzi, kas ir aizvietojis Barņē kundzu, kungu, un es esmu pārliecināts, ka jūs eh, tikpat labi strādāsiet. Un tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Hanslek kundze un Gehards kungs gribas, grib izteikties, tad Engels kundze un pārējie runātāji, arī es kā ēnu referents izteikšos. Vai vēl kāds vēlas eh, švābkungs grib runāt? Tunas kundze, Vahērens kundze. Man liekas, ka mums ir pietiekoši laika diskusijai, bet nu, es, protams, sekošu laika limitiem un arī komisijai došu vārdu komentāriem, bet nu pirmkārt eh, dosim vārdu Engelkungam. Liels paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribēju pasvītrot to, kā jūs jau teicāt, ka ziņojums ir ārkārtīgi labs, labi strukturēts. Mēs esam patiešām labi sadarbojušies un efektīvi apmainījušies saviem viedokļiem. ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams tiesiskais paļā, tiesiskā paļāvība, kā referents to teica jau, E, jomā, kur ir nepieciešama visaptvaroša mm, visaptroša likumdošana, kas varbūt nav īsti reāli sasniedzams, jo radīsies dažādi konflikti un likumdošanas akti tiks apstrīdēti. Bet mums ir jāatceras un, un jāpārliecinās, ka mums ir tāda reāla pieeja, ka mēs atzīstam to, ka mums ir nepieciešama skaidra likumdošana, tiesiskā paļāvība, tādās jomās, kur eh, iespējams eh, uzsākt tiesas procesu, un mums vajadzētu skaidri eh, formulēt likumdošanas aktus, lai tos nevarētu dažādi interpretēt. Tas ir mums nepieciešams kopienas līmenī, mums ir nepieciešams skaidrs vadlīnijas, un arī skaidri jānorāda likumdevējiem un tiem, kas piemēro likumdošanu un interpretē likumdošanu, ko mēs vēlamies sasniegt. Tas ir viens no jautājumiem, eh, kuru, kā jau es teicu, ir diezgan grūti regulēt. Un mums svarīgi ir noteikt pareizos kritērijus. Mums, piemēram, ir eh, jādomā par sociāliem un vides faktoriem. Un šeit nav eh, jautājums tikai par to, vai ir lētākais piedāvājums jāizvēlās. Ja Tātad mums jādomā par to, vai mēs izvēlēsimies tikai to lētāko vai kvalitatīvi vislabāko. Tieši tāpēc mums ir jāizveido tāds labāks satvars, lai varētu labākus lēmumus, lēmumus pieņemt, kas būtu ekonomiski daudz ilgspējīgāki un, protams, arī loģiski pamatojums lēmums inovāciju jautājums, kas ir dārgs mūsu e, priekšsēdētājiem, arī mazo vidēju uzņēmumu jautājums ir iekļauts ziņojumā, lai gan e, ziņojums nav visaptverošs, lai neskatoties to, ka tas tika pat pagarināts. Bet, nu, skaidrs, ka mēs e, būtu stingri atbalstam vidējos un mazos uzņēmumus, un tas ir skaidri norādīts arī šajā dokumentā. Mm, kas attiecas uz eh, pakalpojumu koncesijām. Man neliekas, ka pašreizējā brīdī mums uh, ir eh, iespēja pieņemt kaut kādu um, ehm, vairumtirzniecības likumdošanas aktu, vienīgi gadījumā, ja mm, iekšējais tirgus tiek būtiski traucēts, Un man liekas, ka šāda veida likumdošanas akts nebūtu ne vajadzīgs, ne arī eh, kaut ko uzlabotu. Ja komisija um, vēlās um, panākt to un uh, ar um, ar uh, likumdošanas priekšlikumiem, tad um, tā vispirms ir skaidri un saprotami jāpaskaidro, uh, kādam reglamentam šeit ir jābūt, jo uh, mēs uh, runājam par to ar profesoru Rodrīgesu, un uh, viņš uh, izteica aicinājumu, tomēr uh, nekādu atbildi nesaņēma, bet uh, jautājumi bija pavisam skaidri, pavisam saprotami Tie bija formulēti tā, ka mēs uh, teicām, mēs vēlamies zināt, vai šeit uh, būs paredzēts regulējums, kāpēc un kāds. Un uh, uz šiem jautājumiem mēs joprojām neesam skaidrs atbildes saņēmuši. Kamēr šīs atbildes nav, es negribētu nemaz par to turpināt runāt. Es tuņās beigšu priekšstādātāji, es uh, gribēju izteikt uh, priekšlikumu, kas uh, nāk varbūt no nelielas dalību valsts, tomēr. Uh, um, ir tā, ka liela daļa eh, šajā jomā iesaistīto nav sajūsmā par eh, tiesību aktiem, kas eh, kļūst aizvien plašāki, un to mēs redzam Rīles kundzes ziņojuma garā un burtā. Mums būtu nepieciešami skaidrojumi, tomēr mums nevajadzētu pārāk komplicēt visu regulējumu. Zvenju. Paldies, Enga kungs. Tagad Lanjonas kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es e, gribēju e, pateikties Rūlas kundzei par darbu. Viņa arī ir ārkārtīgi gatava sadarboties, un to mēs redzam arī ziņojumā, jo jāņem vērā arī ēnu referentu viedoklis, e, kas tika izteikts dažādās sanāksmēs. Un mums bija diezgan daudz sanāksmes. Paldies! Es arī piekrītu viņai par tiesiskās paļāvības jautājumu, jo pēdējo gadu laikā radušās problēmas ne tikai valsts iestādēm, bet arī uzņēmējiem. Mēs esam redzējuši vairākas iniciatīvas, un eh, tiesiski nesaistījošos likumdošanas aktus. Un daudzi šie te akti ir diezgan uh, neskaidri, un par tiem ir iesniegts prasības Eiropas kopienu tiesā. Bet nu, šis, šīs lietas ir ārkārtīgi svarīgas, ja mēs runājam par publisko un privāto partnerību un koncesijām, un es ceru, ka komisija ņems visu šo te vērā. Uh, jo pat ja mēs neiekļausim papildus likumdošanas aktus, mums ir nepieciešams eh, skaidrojums par definīcijām, definīcijām un uh, tiesiskajiem aktiem, kas tiek piemēroti koncesijām un citiem līdzīgiem jautājumiem. Jo tiesai jau nav jāizdod tie likumdošanas akti, tas ir jādara parlamentam. runājot par urbanizāciju un sociālajiem vides e, nosacījumiem, mums likumdošana ir jāpārskata, jo tā nav ideāla un mums ir nepieciešami skaidrojumi, lai novērstu to, ka tiesā nonāk aizvien jauni un jauni gadījumi. Dažās valstīs mēs arī esam redzējuši, ka grūtības rodas jauniešiem, un arī uh, darbiniekiem ar īpašām vajadzībām. Tātad jaunie likumdošanas akti pie tiem jau tiek strādāts. Un jāņem vērā arī iespēja, uh, ka nepieciešams ieviest kritērijus, uh, kas kļūst par daļu no sociālās, sociālā un vides modeļa. Uh, Mēs par to jau esam daudz runājuši arī pēdējās vēlēšanu kampaņās. Eiropā ir eh, jāatbalsta šie te modeļi, lai uh, cilvēki uzticētos Eiropas projektiem. Bet tas nenozīmē, ka mums vienmēr eh, jāizvēlas vislētākais piedāvājums. Mums jāizvēlas vislabākais piedāvājums. Un šim piedāvājumam jābūt viss kvalitatīvākajam, un man liekas, ka Eiropas parlamentam par to būtu jāizsakās, un e, Rūlis kungus, kundzes ziņojums skaidri to saka. Es par to priecājos, un es arī piekrītu referentes kundzes e, piezīmē par tulkojumu, jo šis ārkārtīgi, ārkārtīgi var kaitināt. Es sekretariātam lūkšu pievērsties šai lietai. Varbūt, ka jūs kādus piemērus varētu sniegt. Tagad Kreutzmans, Kreutzmans kungam vārds. Liels paldies, priekšsādātājs. Vispirms es gribēju pateikties Rīles kundzei, kurai paveikusi lielisku darbu, un um, pirmkārt es vēlējos arī vēl pateikties par piedāvājumu sadarboties un diskutēt šeit. Es a, esmu domājis par to saimnieciski ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu. Vācijā tas ir iespējams izvēlēties lētāko piedāvājumu, tomēr mums ir jāraugās, lai mēs a, šeit a, p, izsludinot publiskos iepirkumus dotu iespēju privātajiem uzņēmumiem piedalīties tajos. Uh, Vācijā, pie, piemēram, sabiedriskā transportā uh, jomā uh, federālās zemes izsludina publiskos iepirkumus, un uh, tas uh, kaut arī mm, dzelzceļš nav. Uh, dzelzceļam ir uh, jāpiepūlās, lai piedalītos šajos pie iepirkumos. Viņiem ir jāpiedāvā piedāvājumi, kas ir konkurētspējīgi. Un tādējādi ir pierādījies, ka uh, da, federālās zemes izvēloties uh, lētā, lā, lā, lētākos iepirkumus, uh, ir varējuši apkalpot vairāk uh, pasažieru. Tādēļ es vēlētos šeit grozījuma priekšlikumos norādīt uz to, ka arī privāti citi uzņēmumi var piedalīties uh, šajos iepirkumos, un tur ir jābūt godīgai konkurencei. Es vēlētos um, ņemt vērā arī sociālos kritērijus, kas tika pieminēti. Tiem ir jābūt pārbaudāmiem publiskā iepirkuma procedūrā, lai tur nerastos pārkāpumi. Visi zina tad, kad uh, tiek uh, iesniegti piedāvājumi, un to mēs zinām arī no Vācijas piemēra. Uh, mēs uh, tur varam ņemt, nodrošināt pakalpojumus, piemēram, cilvēkiem ir ierobežotu ar um, speciālām vajadzībām. Un uh, tur, uh, teiksim, uh, darbnīcām, kurās uh, strādā šādi cilvēki, nav nekāda iespēja. Mums uh, būtu jāņem vērā, ka ir svarīgi, lai komisija uh, izdotu vadlīnijas, kuras um, šo tiesības aktus uh, skaidrotu municipalitātēm, kuras bieži vien ir pārslogotas. Mēs vēlētos šeit uh, redzēt uh, publicētas vadlīnijas, kurās, um, pēc kurām municipalitātēm un pašvaldībām būtu iespējas vadīties. Tas uh, bija tas, ko es vēlējos teikt. Liels paldies Rīles kundzei. Mēs iesniegsim vēl papildus grozījumus, un es domāju, ka mēs atradīsim tam vairākumu atbalstu. Thank you, Mr. Kreutzmann. Um... Paldies, Kreutzmana kungs. Arī es gribētu nedaudz piedalīties, izteikties tagad kā ēnu referents. Jau apsveicu Rīles kundzi par viņas pieeju attiecībā uz šo atzinumu. Sākumā vēlējos izteikt tādus vispārīgāka rakstura komentārus par publisko iepirkumu kopumā. Iespējams, ka arī tos mēs vēlētos atspoguļot varbūt šī atzinuma ievaddaļā. Kad es dodos uz valsts iestādēm, es bieži vien atklāju, ka visa uh, Eiropas Savienības publiskā iep iepirkuma režīms tiek uzskatīts par ļoti tādu kaitinošu, birokrātisku un nevar saredzēt nekādus ieguvumus ikdienas dzīvē, ko tas nes. Manuprāt, tā ir ļoti nopietna problēma, ka pastāv šāda veida uzskats. Un es domāju, ka tādēļ mums vajadzētu vērsties pie komisijas un teikt, jā, šī ir problēma, kas mums ir jārisina. Mēs varētu, uh, protams, diskutēt par to arī uh, ar Redingas kundzi, kas šeit vakardien pie mums bija ieradusies. Viņa varētu būt kā mūsu vēstnes komisijā. Bet, jebkurā gadījumā, tas par ko mēs diskutējam, un arī 2020 stratēģijā ir norādīts, ka, stra ka publiskā iepirkuma stratēģija ir būtisks instruments, lai varētu panākt gan sociālu, sociālās, gan arī ekonomiskās reformas, tas stimulētu arī ražošanu un jauninājumus. Tātad problēma ir tā, ka mēs nerunājam ar vietēju līmeņu iestādēm, kā tieši izmanto šo instrumentu tādā pragmatiskā un, un labā veidā. Turklāt, manuprāt, šīs birokrātiskās problēmas lielā mērā ir pārspīlētas, lai arī, lai arī šī procedūra ir kļuvusi sarežģītāka, bieži vien iestādēm ir jākonsultēs ar saviem advokātiem, ar juristiem, lai varētu izprast, uh, kāds īsti problēmas, un tas ir arī Rūlis kundzes ziņojumā iekļauts. Un, ja tā ir, tad tā ir patiešām liela problēma, jo bieži vien procedūras kļūst sarežģītākas, uh, Un daudzas no procedūrām, kuras mēs um, vēlamies sasniegt, tās ir ieviestas, lai varētu panākt labāku rezultātu. Nevis tādēļ, lai vienkārši būtu pre procedūra, kuru izpildīt, jo, ja mēs runājam par šiem saliktajiem nolīgumiem, tad ir jārunā par konkrētu dialogu, lai patērētājs un iespējamais piegādātājs varētu saprast abi divi, kādas īsti tad ir šīs prasības, kas ir jāizpilda. Un tas nozīmē, ka tādējādi ir iespējams labāk, uh, panākt daudz labāku rezultātu beigās. Tomēr, diemžēl, jāsaka, ka runājot, ejot ap šiem juridiskajiem jautājumiem, daudz, no, daudz ko no tā esam pazaudējuši. Un es domāju, ka mums vajadzētu pie tā strādāt, jo mēs patiešām vēlamies panākt no vienas puses labāku un atvērtāku publisko iepirkumu, bet no otras puses mēs saprotam, ka tas ir um, valsts politikas instruments, un pie tā ir jāstrādā. Tādēļ es domāju, ka mūsu komentārus apvienot kopā, tas varētu būt labs pienesums šim atzinumam. Turklāt mums vajadzētu orientēties ne tikai uz komisiju, bet arī uz dalību valstīm un dalību valstu iestādēm. Jo, manuprāt, dalību valstī šis process nenotiek vienmēr tajā optimālākajā veidā. Un otrkārt, otra lieta, ko es vēlējos pieminēt, ko minēja arī vairāk citi kolēģi, tas tā tad ir iesaistīšana, MVU iesaistīšana publiskā iepirkuma procedūrā. Praktiski runājot, MVU vajadzētu raudzīties uz publisko iepirkumu kā uz milzīgu iespēju, kas tiem ir dota, jo tādējādi MVU ar internetu palīdzību piekļūst milzīgai datubāzei, kurā jau ir um, iepriekš kvalificēti līgumi, un tad viņi var atrast to līgumu, kas viņus interesē tajā reģionā, kas viņus interesē, un iesaistīties šajā darījumā. Un, manuprāt, MVU tā ir vienkārši lieliski iespēja to darīt. Diemžēl es gan nedomāju, ka daudzi mazie un vidēji uzņēmumi tā uzskata, jo, lai varētu kvalificēties šim procesam, Daudzās valstīs šiem uzņēmumiem ir jāaiziet cauri ļoti sarežģītām, ļoti garām birokrātiskām procedūrām, kamēr viņi iekļūst šajā konkursā. Un uh, ļoti bieži arī konkursa prasības, līguma prasības ir ļoti sarežģītas, tās nav um, pietiekami izklāstītas, tur nav iespējas arī um, tātad piedāvāt darbu apakšu uzņēmējiem un tā tālāk. Tādēļ, manuprāt, mums vajadzētu risināt tieši šo problēmu. Es zinu, ka ir arī vairāki kolēģi, kas iesaka, uh, vajadzētu noteikt kaut kādu slieksni līdz tātad attiecībā uz to, kādus līgumus var piedāvāt MVU, uh, Nu, manuprāt, te mēs vienkārši uzgriežam muguru uh, šai problēmai, jo mums jāuzina, kas ir tās problēmas, kādēļ MVU nevar iesaistīties procesā, jo maziem vidēju uzņēmumi ir ļoti bagāts darba spēka avots un viņiem vajadzētu iesaistīties šajā tirgus procesā, bet, nu, diemžēl pārāk daudz MVU izvairās no šī procesa. Un nobeigumā vēlētos arī nedaudz komentēt um, ideju par jauninājumiem iepirkumos, par šo inovatīvo pieeju. Rūles kundze jau sākumā teica, ka um, manā iepriekšējā 2008. gada atzinumā es biju šo ideju pienācīgi atspoguļos, un man liels prieks, ka viņa tā domā. E, manuprāt, šajā atzinumā būtu vērts ielikt arī um, tā kodolīgi apkopot mūsu rekomendācijas attiecībā uz šo jomu, jo es zinu, ka komisija šobrīd strādā pie dažām no uh, rekomendācijām, bet es gribētu pievērst īpašu uzmanību tu, tai idejai, ko šī komiteja vienmēr ir atbalstījusi, ka ir nepieciešama struktūra, kas veicinātu uh, val, publisko iepirkumu veikt daudz uh, inovatīvākā, daudz radošākā veidā. Un pavisam drīz uh, plānots arī noturēt konferenci par šo jautājumu Briselē, un arī mani ir uzaicinājuši teikt runu šajā konferencē, bet es, es domāju, ka arī jūs visi visai labi pārzinat šo jautājumu. Un tagad ir arī DG Enterprise iesaistīta šajā procesā. Tas nozīmē, ka no komisijas puses vesel trīs elementi jau piedalās, bet es domāju, ka šo aspektu vajadzētu tā aktīvāk virzīt. Un, manuprāt, tās izmaiņas, ko tas radītu um, uh, iepirkējos un publiskā iepirkuma veicējos, tās dotu ieguldījumu tikai abām pusēm, jo tiktu radīti tādi radošāki un inovatīvāki risinājumi, un no otras puses tādējādi būtu arī šis grūdienis tiem uzņēmumiem, kurus mēs gribam atbalstīt. Tādēļ es šeit varētu piedāvāt kaut kādas idejas, gan nedomāju, ka tam vajadzētu būt šī atzinuma centrālajai daļai, bet es domāju, ka mēs varētu arī norādīt uz to, ka gribam sasniegt šo mērķi, Un jo īpaši tas ir tādēļ, ka esam pieminējuši arī Eiropas Savienības 2020 stratēģiju, kā atsevišķu instrumentu, un par to man ir liels prieks. Tad es domāju, ka to vajadzētu tikai atbalstīt. Tas bija viss no manas puses, ar prieku gaidīšu sastādāšanos ar Rūlas kundzi, lai varētu to iekļaut atzinumā. Tas ir uh, mans ieguldījums atzinumā, uh, kā ēnu referenta, bet tagad uh, dosim vārdu nākamajam ēnu referentam. Lūdzu. Es vēlētos uh, sirsnīgi pateikties Rīles kundzei par šo ļoti plašo pieeju, ar kādu viņi ir pieskārsies šīs tēmas. Es ar viņu par to esmu runājis, un man bija izdevība runāt arī par mūsu uzskatiem. Uh, Es ceru, ka mēs vēl varēsim tikties um, arī vēlāk un detalizētāk apspriest dažus aspektus. Tomēr man ir daži komentāri jau pašlaik. Šajā ziņojumā mēs redzam, ka pilnīgi pareizi ir uh, norādīti publisko iepirkumu jomas problemātiskie aspekti. Un uh, ir nepieciešams, lai tiktu skaidrotas kopienu tiesības, kas nesaistošo tiesību ietveros ir skatītas Eiropas Savienības tiesām. Eiropas komisijai ir jākoordinē savas darbības publisko iepirkumu jomā, lai šeit atsevišķi ģenerāldirektorāti nevadītos pēc dažādām pieejām. Uh, ir problemātiski arī tas, ka sociālās vides uh, stand, uh, aspekti ir ļoti maz skārti šajos aprakstos. Direktīvā ir palikušas daudz neskaidrības, un tas daudziem ir radījis iespaidu, ka ir, uh, proti, ir jācenšas panākt labāku kvalitāti, ka tas būtu galvenais mērķis, tomēr uh, tā e, realizācijā kā galvenie faktori tiek uzskatīti ekonomiskie. Man ļoti patīk, ka tas ir šajā ziņojumā kā viens no būtiskiem aspektiem minēts. E, mēs nerunājam šeit tikai par sociālo atbildību, bet par to, ka mums ir jāspēr arī attiecīgi soļi, ieskaitot arī apkārtējās vides jomā. E, MVU ir jā. Ja mudina piedalīties publiskajos iepirkumos, jo tādējādi viņi varētu uzlabot savas iespējas. Sabiedrisk, uh, publisko, publiskiem iepirkumiem jābūt pieejamiem arī MVU. Referente šeit ir vadījusies pēc ļoti vispārīgas pieejas, tomēr es uzskatu, ka tieši MVU, tekst, MVU loma tekstā būtu jāuzsver vēl liel, uh, lielākā mērā. Uh, kā arī jau minētie sociālie un apkārtējās vīdes faktori. Okay, well, like to... Thank... Labi, gribētu pateikties visiem ēnu referentiem. Jāsaka, uzklausījām ļoti interesantus komentārus. Tagad septiņi cilvēki pieteikšies izteikties. Uzklausīsim arī komisiju, arī ko, tātad Rīles kundze beigās izteiksies. Mums ir aptuveni pusstunda, tādēļ visiem no jums gribētu lūgt izteikties īsi, došu jums divas minūtes. Un kolēģis rādīs jums laiku, ka, nu, tas tomēr nav nebeidzams. Tātad um, vairāki runātāji pieteikušies, un šobrīd arī varbūt liksim punktu. Hanslika kungam vispirms vārds lūdzu. Čenkuja, paņem šodničonce. Navstam piekķi. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es vēlētos sveikt referentes kundzi. Gribētu teikt paldies, ka viņa mūs iepazīstinājusi ar izaicinājumiem, kas ir saistīti ar publisko iepirkumu iekšējā tirgu. Esmu strādājusi ar šiem atzinumiem citas komitejas ietveros un gribētu viņai pilnībā piekrist. Nav pietiekama koordinācija Eiropas komisijas ietveros, kas ir attiecīga uz uh, publiskā iepirkuma dažādiem aspektiem. Un strādājot pie šī atzinuma, mēs uh, pārsvarā strādājam ar starptautiskajiem aspektiem saistībā ar publisko iepirkumu, un jāsaka, ka arī tur mums trūkst šis visaptverošais efekts, un no otras puses jāsaka, ka starptautiskie nolīgumi, ko kas parakstīti, ko paraksta Eiropas Savienība, arī ir saistīti ar publisko iepirkumu. Jāsaka, ka tas lielā mērā ir saistīts arī Eiropas Savienības uzņēmumu pieeju, pieejamību, un tik daudzas reizes šodien arī esam pieminējuši mazos un vidējus uzņēmumus un to pieeju trešajām valstīm. Turklāt jārunā arī par trešo valstu uzņēmumu pieeju iekšējam tirgum. Ļoti bieži Eiropas Savienībā uzņēmumi sūdzas par to, ka trešās valstis aizsargā savu tirgu un pārliecinās, lai tirgus būtu noslēgts, kas attiecas uz um, publisko iepirkumu mūsu uzņēmumiem. Nu, manuprāt, ļoti žēl, ka tā, jo parasti trešo valstu uzņēmumiem ir daudz labākas izredzes iegūt mūsu valstu publisko iepirkumu līgumus. Tādēļ, domāju, pie šī jautājuma vajadzētu pakavēties, un to nedrīkstētu aizmirst arī Eiropas komisija. Tas ir pilnīgi nepieciešams, ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienības uzņēmumi funkcionētu pienācīgi. Paldies! Paldies! Jā, saprotu, ka jūs strādājat tātad starptautiskās tirzniecības komitejā pie šī atzinuma. Ļoti labi, Gebhardsundze. Lielas paldies um, Rīles kundzē par uh, lielisko mm, projektu, kuru viņa ir piedāvājusi. Un uh, tas, protams, ir arī ļoti pilnīgs. Es uh, vēl gribēju parunāt par trim punktiem, kurus viņa pieminēja arī pati, un es gribēju dot viņai uh, atbalstu šajos punktos. Uh, Vispirms, pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās mums ir jaunas primārās tiesības, un tas tieši attiecās uz komunālajām pašvaldībām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs to ņemtu vērā, runājot par publisko iepirkumu izsludināšanu, un otrkārt, runājot par pilsotu plānošanu, ko viņi pieminēja, tas ir pavisam svarīgs aspekts, jo pašvaldības vēlas um, vā, plānot savu teritoriju, un viņiem, protams, ir priekšstats, kā tas um, sab, varētu tikt darīts um, sadarbībā ar iedzīvotājiem. Tāpēc ir uh, ļoti svarīgi paskaidrot, ka šeit ir nepieciešama zināma elastība, lai tas būtu paveicams. Mēs uh, šeit runājam par dzīvošanas telpu, nevis tikai par saimniecisko telpu un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas tiktu precizēts. Mans trešais un pēdējais punkts, par kur es vēlējos runāt, ir te um, publisko iepirkumu izsludināšanas direktīva. Patiešām ir tā, ka pēdējo reizi pārskatot um, šo direktīvu, es uh, biju tur ānu referente un ļoti labi atceros diskusijas, kuras toreiz risinājās par uh, šo jautājumu. Un uh, es ļoti labi atceros, ka mēs uh, toreiz. Uh, nerunājām par lētāko, bet par izdevīgāko priekšlikumu, un parlaments ļoti skaidri iestājās par jēdzienu izdevīgākais, jo mēs toreiz sacījām, ka nevar runāt tikai par produktu vai pakalpojumu cēnu veicot iepirkumu. Šajā saistībā notika diskusija arī par to, ka būtu jābūt iespējamam, lai publiskā iepirkuma veicēji varētu ņemt vērā sociālos un um, ekoloģiskos kritērijus. Acīm, redzam, acīm redzot ir tā, ka Eiropas komisijas dažādajās um, iestādēs, bet arī uh, komisijās un dalību valstīs ir atšķirīgas definīcijas par to, kā šie kritēriji varētu tikt ņemti vērā un cik lielā mērā. Uh, Un tāpēc es domāju, ka tas, ko jūs teicāt, Kraucmēra kungs, par vādlīnijām, kuras Eiropas komisija varētu sagatavot, es domāju, ka tas ir ļoti bīstami, jo man ir tāda pieredze, ka uh, visbiežāk tā ir kustība vienā virzienā, uh, šādi dokumenti tiek tulkot pēc iespējas šaurāk. Uh, kaut arī mēs kā parlaments vienmēr esam teikuši, uh, ka tām būtu jābūt līdzeklim, kas varētu palīdzēt pašvaldībām uh, veidot uh, savu dzīvi un savu darbību tā, kā tas ir nepieciešams, ne, un ne tik uh, šauros ietveros, kā to uh, interpretē atsevišķas Eiropas uh, komisijas iestādes. Švāba kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Es uh, Eh, Varu pievienoties daudz, eh, daudz eh, iepriekš sacītajam. Un es uzskatu, ka Rīles kundzes ziņojums. Es gan neesmu lasījis pēdējo redakciju, ir ļoti apsveicams, un, jo mm, viņi ļoti veiksmīgi ir skatījuši šo tēmu. Mēs redzam, ka uh, Eh, daudzas eh, tēmas, eh, mēs, daudzas jomas mēs nevarēsim sakārtot tik izdevīgi, kā mēs to vēlētos. Vairākos gadījumos, kad atsevišķi gadījumi nonāk tiesas priekšā, tur nav, ir, pilēns ir bijis tas, ka nav bijis pietiekams regulējums. Šeit ir jāiedrošina caurskatāmība. Uh, Uh, kaut arī mēs zinām, ka ir ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi, kas tad tiešām nonāk arī tiesās. Šādos atsevišķos gadījumos vienmēr pastāv mēģinājumi uzdot kritiskus jautājumus Eiropas līmenī, un tāpēc es apsveicu visu, kas uh, par šo tēmu līdz šim ir sacīts. Uh, mums ir jārunā par izdevīgāko, nevis par lētāko piedāvājumu Jebkurā gadījumā pašvaldības un dalību valstis pašreizējā situācijā droši vien mēģinās turēties pie stingrākiem budžeta uh, ierobežojumiem, un mēs varam norādīt tikai uz to, ka uh, Eiropas tiesības viņiem to neuzliek par pienākumu. Otrakārt, gribēju nedaudz pieskārties jautājumu par koncesijām, par to mēs esam runājuši jau vairāk kārt, un es pilnībā piekrītu tam, ka komisija tad, ja viņi vēlas uh, uh, spērt papildus soļus, uh, viņiem būtu nepieciešams um, ļoti skaidri to um, precizēt. Ir uh, nepieciešama skaidra koncesijas definīcija un ir nepieciešama liel, lielāka tiesiskā paļāvība, kad runājam par koncesijām. Uh, Es uh, ceru, ka galu galā mēs nonāksim pie ziņojuma, kuru mēs kā komiteja varēsim atbalstīt visā pilnībā. Paldies! Liels paldies! Čuena kundze nākamā lūdzu. Um, sorry. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, arī es vēlētos runāt par koncesijām. Jāsaka, ka šis atzinums ir patiešām lielisks. Un, lai mēs nenoslogotu vietējās pašvaldības ar papildus un tādām birokrātiskām procedūrām, un, ļa, un lai ļautu, ka pašvaldības ir elastīgākas, manuprāt, konce ar koncesijām vajadzētu strādāt tieši tāpat, kā mēs strādājam ar publisko iepirkumu. Tad kas tad ir šīs koncesijas? Nu, sākumā jāsaka, tiešām būtu ļoti pozitīvi, ja mums būtu pieejama konkrēta definīcija. Turklāt mums vajadzētu arī aplūkot, kādi ir šie nevajadzīgie un liekie, nevajadzīgais un liekais birokrātiskais sloks, kas ir saistīts ar publisko iepirkumu. Un mūsu mērķis taču ir tieši atvērt mūsu tirgu un pārliecināties, lai labākie kandidāti iegūtu šo līgumu un no tā iegūtu sabiedrību kopumā. Tātad, ja mums ir pārāk liels un nevajadzīgs birokrātiskais sloks un koncesijas šajās sistēmā mēs nevēlamies iekļaut, tad atbilde nav slēgt tirgu, bet atbilde ir izstrādāt labāku definīciju un atklāt tirgu labākā veidā, jo, ja mēs izslēdzam koncesijas, mēs neatveram tirgu. Paldies! Paldies, Tona kundze. Vahena kundzei vārds lūdzu. Mikrofons. Runātāja nav ieslēgus mikrofonu. Uh, vispirms es gribēju pateikties Rielas kundzei par šo ziņojumu. Un, uh, mēs no reģionu, reģionālo lietu komitejas esam ļoti labi ar viņu varējuši sadarboties. Es uh, biju ēnu referente no Regija komitejas uh, par šo ziņojumu. Un uh, šeit jau izskanēja vairākas tēmas, kas atbilst arī Regija komitejas viedoklim. Mums ir nepieciešama lielāka caurskatāmība politiskajos iepirkumos, lielāka skaidrība, bet ne obligāti jauna tiesība akti. Tādi bija mūsu uzskati mūsu komitejā, un es vēlreiz gribēju uzsvērt, ka šādas um, vadlīnijas mums būtu nepieciešamas uh, tieši pašvaldībām. Uh, Mazākās pašvaldības saskarās ar grūtībām, izsludinot publiskos iepirkumus, ievērot visas tiesību aktus. Arī budžeta komitejā šāda mm, komi eh, diskusija ir notikusi. Eh, diskusija par to, ka Eiropas līdzekļi izsludinot publiskos iepirkumus net, netiek izlietot pareizi un bieži vien par vainu ir uh, kļūdas publisko iepirkumu izsludināšanā. Uh, Es eh, domāju, ka šeit nodarētu lielāka caurskatāmība, un tāpēc es varu eh, atbalstīt to, ka šajā eh, nu, jomā mums ir jārunā par labāku sadarbību starp ģenerāldirektorātiem, par um, vienotu internetu un par palīdzību publisko iepirkumu jomā tieši reģionālajām un komunālajām pašvaldībām, lai MVU labāk varētu piedalīties iepirkumos. Ja iepirkumi, um, ja mēs nerunājam par lieliem būvniecības projektiem, tad viņiem ļoti bieži nākas saskarties ar grūtībām iepirkuma procedūrām. Liels paldies! Paldies par jūsu uh, ieguldījumu no Regi komitejas. Tur kundzei vārds lūdzu. Paldies! Es domāju, ka nevienam jau nebūs pārsteigums, ka šis atzinums man patiešām rada lielu prieku. Viņa gan nav kolēģi no manas grupas, tomēr par atzinumu vēlētos patiešām pateikt, es jums pilnībā piekrītu, un es pilnībā piekrītu arī tam, ka ir nepieciešams samazināt to birokrātiju, kas laika gaitā ir izveidojusies. Uh, Jāsaka, tā nevienam vien rada nērtības, un jo īpaši šeit mums jārunā par vietējām pašvaldībām, kas, kurām jau Eiropas Savienība sāk apnikt savā ziņā, jo viņiem savā vārdā ir vienmēr jāizstāv Eiropas Savienība, bet no otras puses, nu, ir grūti to izdarīt, ja Eiropas Savienība tikai rada birokrātisko slogu. Gribētu piekrist arī referentei, ka uh, uh, skaidrības trūkums ir visai liela problēma, jo īpaši, ja mēs runājam par pilsētu plānojumu. Divas lielākās pilsētas Dānijā ir pieņemts lēmums, ka tajās tātad attiecība veicot publisko iepirkumu būs iekļauta arī tāda sociālā klauzula šajos līgumos. Nu, manuprāt, solis ir pareizs, bet Dānijas valdība uzskata, ka tas ir pret Eiropas Savienības publiskā iet, iepirkuma noteikumiem. Tātad rodas konflikts uh, saistībā ar Eiropas Savienības regulu interpretāciju. Un jautājums, vai mums tiešām ir jādodas uz Eiropas kopienu tiesu, lai atrisinātu šo jautājumu. Šis jautājums ir bieži vien, tiek bieži vien pieminēts arī politiskā kontekstā, partiju diskusijās, un tiešām ļoti žēl, ka tik negatīvs rezultāts tam visam ir bijis. Turklāt jāsaka, ka arī krīzes laikos va, publiskais iepirkums var būt kā tāds ekonomikas dzinējs spēks, un tas var radīt arī daudz integrētāku ekonomiku. Tādēļ es patiešām vēlētos teikt, ka šī ir lieliski iespēja, un mūsu komitejai šis atzinums ir ļoti būtisks. Lielas paldies! Paldies! Rojtovas kundzei lūdzu vārds. Děkuji, pane předsedo. Já bych... Eh, Paldies, priekšsādātāji! Esmu pan, pamanījusi, ka bieži vien rodas problēmas ar lieliem vai starptautiskiem karteļiem. Un, ja mēs runājam par publisko iepirkumu, mums patiešām vajadzētu aplūkot, kā viss notiek praksē. Uh, Nu, visu mums nav, mēs nevaram ņemt vērā, bet da, vismaz dažus gadījumus. Mums vajadzētu panākt arī vienkāršākus noteikumus. Tomēr, ja mēs vēlamies panākt kaut ko jaunu, tad iespējams mums nepieciešams labāks um, uzraudzības iestādes. Publiskā iepirkuma jomā, ja tiek saņemts finansējums no Eiropas Savienības, tad Eiropas komisijai vajadzētu salīdzināt šo konkursu rezultātus un tad uh, publiskot, kas tad īsti ir uzvarējis konkursā saskaņā ar saviem noteikumiem, jo īpaši šeit, ja mēs runājam par holdinga uzņēmumiem. Un, ja jūs uh, publiskot šo sarakstu, varbūt tas padarītu sarakstu un sistēmu daudz caurskatāmāku. Otram rādītājam vajadzētu būt sekojošam. Tā tad ir atšķirība, vai uh, kāds ir, kāda ir tā tad cena rezultātā Un, ja šī cena atšķiras par 5 līdz 10 procentiem, tad to vajadzētu norādīt, jo bieži vien ir konkursanti, kas uh, it kā uzvar ar zemāko cenu, bet ir tik ļoti daudz slēpto izmaksu, kas nav iekļautas šajā aprēķinā, tad beigu beigās tas būs krietni dārgāk nekā pārējiem konkurentiem. Un bieži vien tas notiek arī publiskā iepirkuma konkursos, kad arī Eiropas Savienības līdzfinansējums ir piešķirts. Un tā notiek visai bieži, tādēļ to vajadzētu atcerēties. Treškārt jāņem vērā cena līdzīgam projektam, līdzīgam iepirkumam, jo bieži vien taču var salīdzināt cenu, piemēram, lielceļa būves kilometram. Un arī tad bieži vien cenas atšķiras milzīgos apjomos, ne tikai par 5%, bet par 200%. Tādēļ kaut kas jau tur slēpjas, kaut kāds iemesls jau tur ir. Un bieži vien um, cilvēki pat uh, smejas vai ņirgājas par publiskā iepirkuma procedūru, jo uh, tai nav uzticības. Tādēļ šos jautājumus vajadzētu atspoguļot. Visādi citādi šis atzinums man patiešām priecē. Paldies! Tā kā jūs visi tik ļoti esat disciplinēti bijuši, tomēr došu vārdu vēl vienam runātājam. Vienu minūtu, lūdzu. Izteikšos pavisam īsi. Paldies, apsveicu jūs ar lielisku atzinumu, un man jau īpaši liels prieks, ka jūs um, plānojat to attiecināt arī uz publisko un privāto partnerību. Runāt par koncesijām vēl kādu lietu. Es saprotu, ka mēs to esam izlaiduši, tāpat kā tas nav iekļauts publiskā iepirkuma tiesībās, un tas ir dalīts elastības dēļ. Bet, cik es saprotu, tas arī tik lielā mērā neietekmē iekšējo tirgu. Bet gribētu at, at, atbalstīt Ruža Tūnas kundzes um, komentāru saistībā ne tikai ar definīcijām, bet varbūt iesim arī nedaudz tālāk, ja mēs runājam par Eiropas Savienību tiesību piemērošanu, tad arī šajā jomā mums ir problēmas, ja mēs runājam par uh, caurskatāmības pret diskriminācijas un tā tālāk noteikumiem. Es domāju, ka tas patiešām rada problēmas, tādēļ varbūt šajā atzinumā mums vajadzētu aicināt padarīt uh, atzinumu daudz skaidrāku arī šajā jomā. Paldies! Vidna kungs ir ieradies, viņš no komisijas ir pārstāvis šodien. Es nezinu, vai arī Šišovska kundze grib izteikties. Došu jums katram divas minūtes, un es ceru, ka būs arī citas iespējas mums diskutēt. Nu, un pēc tam dosim vārdu Rūlas kundzei vēlreiz. Lūdzu. Thank you very much, Chairman. Liels paldies priekšsēdētājs, būšu īs par ziņojumu un par eh, komentāriem, ko mēs šodien dzirdējām. Tātad daudzas idejas, eh, kuras mums ir kopīgas, eh, un tas potenciāls, kas slēpjas valsts iepirkumā, runājot tieši par naudas ietaupīšanu un arī, piemēram, par citu politiku mērķu ievērošanu, piemēram, sociālo vidas jautājumu ievērošanu. Jā, tur mēs piekrītam, bet, bet nu, problēma ir tā, kā mēs to varam sasniegt. Problēma slēpjas tajā, ka mums nav pietiekoši skaidri šie jautājumi un, un kā mēs to varētu risināt, vislabākais būtu izvērtēt esošo likumdošanu Eiropas līmenī, neskatoties uz to, kas notiek nacionālos līmeņos, un mums arī jāvienojas par to, ka ja mēs gribam atbalstu citām politikām, tad mums komisijā jārunā vienā balsī. Nevar, teikt tā, nevar notikt tā, ka viens ģenerāla direktorāts saka to, otrs to. Mums tā tad ir jāvienojas. Mums, eh, tad, kad mēs lasām ziņojumu, man liekas, ka ir skaidri jānorāda, ka no vienas puses ir šis potenciāls, un, nu, kopumā ziņojums ir tāds pozitīvs, bet no otras puses ir kaut kāda kritika, ir jautājums, un kā komisija, ir jautājumi, un kā komisija varētu atbildēt. Mm, kopumā mūsu izpratne ir tāda, ka attieksme pret to publisko iepirkumu ir diezgan negatīva. Mums visiem uh, nāktu par labu tas, ka mēs sakam, ka šī politika ir svarīga un ka tur ir potenciāls. Un, un svarīgi ir tas, ka notiek tā izvērtēšana, un mēs uh, panākam vislabākos eh, likumdošanas aktus, kādu vien ir iespējama Eiropas līmenī. Tāpēc mēs tā, nu, vairāk aicinātu tādu atvērtību ziņojumā. Paldies! Paldies, Českovskas kundzei vārds. Paldies. Es gribēju varbūt dažus vārdus piebilst par kādu konkrētu jautājumu, tātad par pakalpojumu koncesijām. Lai skaidrotu esošo situāciju, es gribēju teikt, ka komisija ļoti rūpīgi analizēja gan nacionālo likumdošanu, gan arī situāciju uz vietas, reālo situāciju un lēmumi par skatrojumiem vēl nav pieņemti. Mēs esam atvērti uzsākt diskusijas ar visām iesaistītām pusēm un dalību valstīm, bet mēs patiešām ticam, ka šeit ir pamats darbībai, ir problēmas, kas jārisina. Nu, jautājums ir tikai par to, kā to vislabāk izdalīt. Un viena no problēmām jau tika pieminēta, tas ir caurskatāmības trūkums. Uh, un par to ir runājuši gan eh, dažādi uzņēmumi no dalību valstīm un arī citi, un rezultātā iek, tiek ierobežota konkurence, tirgus eh, ir ar, gandrīz slēgts starptautiskajiem uzņēmumiem. Es gribēju pievērst uzmanību tam, ka koncesijas kļūst aizvien svarīgākas, ne tikai runājot par vērtību, bet arī par to kopējo izklājumu. Komisija šeit vēlas nodrošināt visilgspējīgāko, visloģiski pamatojamāko veidu, kā e, veikt šo, šādu veidu uzņēmēju darbību, un risinājumi ir vēl tikai jāatrunā. Paldies! Paldies jums abiem! Es zinu, ka jūs tieši sekojāt šim procesam, un mēs eh, ņemam vērā jūsu piezīmes, jūsu komentārus. Un mums e, ir daudz uh, nopietnāk jāstrādā pie šī te procesa labo pušu reklāmas. Tātad, uh, Rūlas kundze, jūs varbūt varat apstiprināt, uh, ka darba grafiks ir jums pieņemams. Tātad grozījums var iesniegt līdz 25. martam. 27. aprīlī mēs par tiem runāsim, 28. balsosim un maijā nonāk šis jautājums plenārsēdē. Ja jums tas ir pieņemams, pasakiet. Varbūt, ka jūs vēlaties arī kaut ko apkopot. Eh? Es uh, vispirms gribēju pateikties par visiem ierosinājumiem, komentāriem un balstoties uz to, kas šeit ir izskanējis no dažādu politisko grupu puses. Es domāju, ka mums būs viegli nonākt pie kops uh, pie projekta, kas uh, varētu tikt nodots nobaltošanai. Es paskaidroju, ka es esmu mainījusi ziņojumu struktūru, es uh, šo jauno versiju jums nosau, nosūtīšu, jo tur ir ievietoti apakšvirsraksti, lai. Um, ekoloģiskā un uh, sociālajā, uh, ekoloģiskā un sociālās atbildības kritērija būtu skaidrāki. Un es ieviesu arī atsevišķu nodaļu par uh, uzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem. Uh, Es uzskatu, ka sākumā es jau paskaidroju, kāda ir vi mūsu vispārīgie mērķi, kur uh, mums ir uh, viedokļa domstarpības ar komisiju. Tomēr es uzskatu, ka arī ēnu referenti saredz situāciju tieši tāpat. Tas nav nekādā veidā saistīts ar komisijas kritiku, bet ar kritiku, uh, lai panāktu labāku likumdošanu. Uh, īstenojot tiesību aktus uh, dalību valstīs, uh, ir tie notikuši, tā ir notikusi atšķirīgi. Un tā kā šī ir ļoti sarežģīta tiesību joma, tad mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī publisko iepirkumu veicējiem, pastāv ļoti maz manevrēšanas iespēja. Es nedomāju, ka mēs varam panākt lielāku elastību ar jauniem tiesību aktiem, bet gan ar to, ka mēs konsolidējam pastāvošos tiesību aktus un ka komisija daudz vairāk dara atbalsta un palīdzības sniegšanā. To mēs gribam no komisijas. Mēs uh, nevēlamies jaunus tiesību aktus, bet um, palīdzību. Es uh, nezinu, vai mums ir vajadzīga. Um, šādas vadlīnijas, bet ja tādas ir, tad tās, um, par tām ir um, jāvienojas ar parlamentu, runājot par atbildīgu publisko iepirkumu veikšanu. Mēs a, esam runājuši ar a, Bendita kungu, un es uzskatu, ka šeit ir jābūt lielākai caurskatāmībai. Es to esmu iekļāvusi arī savā ziņojumā, ka parlaments sagaida to, ka visus uh, dokumentus, kurus uh, pašlaik saņemam mēs, um, saņems arī dalību valstis. Pašlaik tas tā nenotiek. Uh, šajā ziņā ir jānotiek izmaiņām. To mēs esam uzsvēruši. Uh, Vēl es gribēju pieminēt koncesijas, pakalpojumu koncesijas. Publisko iepirkumu izsludināšanas direktīvās ir um, definētas, un proti abās direktīvās tur ir pieļauts uh, viens, uh, viena kļūda, uh, ka tur nav iekļauta uh, definīcija. Es um, šādu definīciju esmu iekļauts savā ziņojumā daļai, un arī Eiropas uh, Savienības tiesa ir uz šo definīciju balstījusies savas spriedumos. Kādas uh, tad ir uh, sekas uh, tas, ka tas ir um, jāpiemēro novēršot diskrimināciju un nodrošinot caurskatāmību? Uh, šeit mums būtu nepieciešama paskaidrojuma no komisijas, un ar to būtu arī pilnībā pietiekami. Kas attiecās uz uh, komisijas sacīto par uh, es no vairākām dalībvalstīm esmu saņēmusi uh, ziņojums, um, un uh, neviena no dalībvalstīm man nesūdzējās par tirgus kropļošanu. Gan reģionālās, gan komunālās pašvaldības uh, uzskatīja, ka nav nepieciešama papildu tiesī, tiesību akti. Es gribētu aicināt, lai nākotnē veicot grozījumus, tiktu izmantots kopējs skatījums uz šo jomu. Un, ja, ja, ja tiek veikts izmaiņas, tam jābūt plašākā apjomā, nevis atsevišķi soļi. Es gribēju pateikties Rūlas kundzei īpaši, bet nu visi arī snieguši savu devumu. Mums bija ļoti labas debatas, 13 cilvēki piedalījās, tas norāda uz to lielo intereses līmeni. Un es ceru, ka uh, šis ziņojums būs liels devums, pievēršot uzmanību šai ārkārtīgi svarīgajai jomai. Lies paldies jums par to. Tā, jūs piekritāt tam darba grafikam. Tad mēs pārējām pie mm, pēdējā jautājuma. Šorīt darba kārtībā mums ir tikai 20 minūtes palikušas. Runājot par jaunu atzinumu, par eh, labāk funkcionējušu pārtiks ķēdi Eiropā. Tā ir, kom, tas ir eh, ziņojums no komitei, komisijas. Lauksaimniecības komiteja šeit ir galvenā. Bet mēs esam arī izvēlējušies sagatavot savu atzinumu. Man liekas, ka tas ir pareizi. Foksa kungs sagatavos ziņojumu. Viņš eh, pastāstīs par dažām savām idejām. Žuvā Vestfāl, kungs, Vestfāls kundze, Buzā kungs grib runāt. Laina kungu vārdā. Avinī kundze šeit nav. Es nezinu, vai zaļie arī gribēs runāt, bet nu mēs redzēsim. Varbūt es varētu lūgt, lai tie, kas vēlas doties prom, tie arī to klusu izdara. Tagad došu vārdu Foks kungam lai viņš paslās, pastāstītu uh, par to, ko viņš vēlas iekļaut šajā atzinumā. Paldies priekšsēdētāji. Tie, kas ir redzējuši Bervē kunga ziņojumu, jūs redzēsiet, ka tas, jūs sapratīsiet, kas ir ārkārtīgi plašs. Mans mērķis ir uh, pievērsties tieši uh, iekšējā tirgus un patērētāja sardzības aspektiem. Uh, Mums vairāk būtu jāpievēršas eh, šiem te jautājumiem vairāk nekā Bovē kungs to ir pas, spējis izdarīt. Komisija savā dokumā, dokumentā piedāvāja desmit rekomendācijas, un no tām septiņas īpaši attiecas uz mūsu komitejas darbu. Tātad runa ir par eh, negodīgu konkurences prakšu atcelšanu, uh, jautājumi tieši arī saistīti ar uh, lauksaimniecības derivatīvu caurspīdīgumu, par sadarbību ar nacionāliem statistikas dienestiem, par to, ka dalību valstīm būtu uh, jāiz, jāizveido interneta uh, balstīta cenu salīdzinājumu dienesti, tad arī ietekmes novērtējums uh, attiecībā uz teritoriāliem piedāvājumu ierobežojumiem. Uh, kas stājas pretī iekšējā tirgus principiem, tad arī uh, marķējuma noteikumi un vides standarti attiecībā uz uh, marķējumu, kas var kavēt tirzniecību un apdraudēt pārtiks drošības standartu ievērošanu. Uh, no šīm rekomendācijām nāk daudz jautājumu, kurus mēs varētu skatīt šajā ziņojumā. Uh, un tos, tos mēs varētu sadalīt, tā teiksim, patērētāju jautājumos un iekšējā tirgus jautājumos. Kas attiecas uz patērētājiem, mums ir jānodrošina, ka augstas kvalitātes produkti par pieejamām cenām pastāvīgi ir pieejami. Runājot par caurskatāmības trūkuma, ir, eh, šeit mēs eh, domājam to, ka ir ārkārtīgi grūti redzēt to pievienoto vērtību dažādās pārtiks ķēdes posmos. Mums ir jāinformē patērētāji, mums ir jāizveido cenu salīdzināšanas rīki un arī jāuzrauga cenu dinamika. Tas būtu noderīgi. Runājot par iekšējo tirgu, ir skaidrs, ka ir eh, nevienlīdzība runājot par iespēju panākt sev labvēlīgus noteikumus dažādos ķēdes posmos, un tas arī apdraud konkurētspēju priekšsēdētāji, man liekas, ka brīvais tirgus strādā. Resursi tiek sadalīti efektīvi, tiek izveidoti vai tiek saražoti labas kvalitātes produkti par pieejamām cenām, bet, lai brīvais tirgus darbotos pareizi, tam ir jādarbojas uz caurskatāmības principa, un uh, lielie tirgus spēlētāji nedrīkst dominēt tirgū. Ja Šāda tirgus mums nebūs, un ja mēs neizpratīsim tās attiecības pārtiks ķēdē, tad mēs nespēsim aizsargāt mazākos uzņēmumus uh, pret lielo uzņēmumu vēlmi dominēt. Es uzskatu, ka pastāv daži negodīgi konkurētspējas pasākumi, kas grauj iekšējo tirgu. Uh, Komisija ir runājusi šeit par uh, brīvprātīgiem uh, pasākumiem, un dažas dalībvalsts jau to ir izmēģinājuši. Lielbritānijā mēs pavisam nesen ieviesām jaunu likumdošanas aktu, bet tas vēl jāpārbauda darbībā. Uh, Tieši tāpēc esošo schēmu izvērtējums dalībvalstīs būtu noderīgs, un es e, atbalstu komisijas priekšlikumu dalīties labākajās praksēs. Priekšsēdētājs beigšu ar to, ka mums ir jāizskata daudzi jautājumi. Es gribu e, strādāt e, ar visiem ēnu referentiem un izveidot loģisku uh, ziņojumu, bet īpaši es vēlos pievērties, pievērsties iekšējā tirgus un patērētāja tirgus, patērētāja tiesība aizsardzības jautājumiem un neskatīt šo lietā plašāk. Paldies! Jūs ļoti skaidri visu izskaidrojāt, tātad jūs noteicāt septiņas rekomendācijas, kas mums uh, ir īpaši svarīgas un par ko mēs vēlamies e, izveidot tādu skaidru atzinumu. Žavākungs, e, jūs esat pirmais no ēnu referentiem, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Īsumā, lasot Bavē kunga ziņojumu, kas ir ārkārtīgi informatīvs, es piekritu visam, ko viņš teica. Kas tad, par ko tad mēs šeit runājam? Pirms dažiem gadiem 60. gadu beigās Eiropas Savienības valstis nolēma sanā kopā. Un tajā laikā mēs ražojam apmēram 80% no eh, pārtiks, ko mēs izmantojam. Un vēlme bija saražot visus 100%, bet pēc desmit gadiem izrādījās, ka sistēma uh, vairs nav īsti kontrolējama. Un tad mums eh, it kā bija jāierobežo ražošana un jāierobežo uzkrājuma veidošana. Mēs saražojam pietiekoši pārtiks Eiropas Savienības vajadzībām un arī eksportējam pārtiku, un tas ir visa šī jautājuma pamatā. Ja paskatāmies uz to, ko teica Bavēkungs, tad pēc pāris gadiem mēs vairs nespēsim saražot pietiekoši daudz pārtikas Eiropas Savienības vajadzībām. Mums būs jāsāk pārtika importēt. Protams, ka tas nav mūsu mērķis pats par sevi, jo ir tirzniecība, uz kuru mēs varētu paļauties, bet tad, kad pacēlās pārtiks produktu cenas, uh, tad mēs varbūt nožēlojam, ka neražojam pietiekoši daudz. Tā ir tā pirmā lieta, ko es gribēju pieminēt. Otkārt, Bovēja kungs ir eh, uzdevis eh, nopietnus jautājumus, un es šeit piekrītu Foksa kungam par to, ka nav pietiekoši liela caurskatāmība. Jo mēs nesaprotam, kāpēc patēriņa, patēriņa cenas uh, ceļās, tad, kad eh, izmaksas ražotājiem nepalielinās, un arī otrādi. Man liekas, ka šeit problēma ir saistīta ar uh, tirgotājiem, un tu mēs izveidojam tādas uzraugošās iestādes, lai, ko, lai uzraudzītu šo procesu un atklājām, ka nevar vainot tikai tirgotājus, jo tirgu ir jauni dalībnieki, kas vēl nav īsti noteikti. Uh, Francijā 20% no, no visiem ēdieniem eh, tiek saražot vai tiek piedāvāti restorānu ķēdēs, un mēs īsti nezinām, kā šis te tirgus darbojās. Tātad pirms mēs vispār runājam par šo te jautājumu, mums ir īsti jāsaprot, kas ir problēmas pamatā. Es piekrītu visam, ko teica Bavē kungs. Un šeit mēs vispār runājam par Eiropas Savienības uh, suverenitāti vai neatkarību uh, pārtikas jomā. Un šeit nav runa tikai par iekšējo tirgu. Paldies! Vesbalskundze, lūdzu! Paldies, priekšsādātāji! Vispirms es gribēju teikt, ka es ceru uz uh, Foksa, sadarbību ar Foksa kungu un citiem ēnu referentiem. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs ziņojums visiem Eiropas Savienības patērētājiem, jo tas uh, sniedz skaidrību par to, kā funkcionē pārtikas apgādes ģēde. Uh, un um, kā to varētu uzlabot. Šeit es uh, pieminēšu, piemēram, uh, vienu piemēru caurskatāmību starp uh, cenām un um, tirgus piedāvājumu. Pastāv uh, nevienlīdzības starp uh, lauksaimniekiem un um, pārstrādātājiem. Uh, es uh, tomēr gribētu šeit papildināt Lauksaimnieki šodienā ir ne tikai ražotāji, bet arī tie, kas pārdod produktus tālāk un ir starpnieki. Līdz ar to viņi ir ne tikai šīs pārtiks apgādes ķēdes sākumā, bet arī vidū. Un es domāju, ka tas ir eksplicīti jāizstrādā un jāpaskaidro. Otrais paskaidrojums, kur es gribētu redzēt, ir tāds, ka komisijai, protams, ir problēma Tik līdz, ja mēs neesam saņēmuši nekādas pārmetumas par konkurences kropļošanu, jo mēs nevaram nek apgalvot, jo mēs zinām, ka lauksēmnieki bieži vien darī, darījumus noslēdz nevis rakstveidā, bet mutiski, un tādējādi tur varētu pastāvēt iebiedēšanas instrumenti. Uh, Šeit līdzšinējā konkurences uzraudzība ir pilnīgi nelietderīga. Tā tad es minēšu jautājumus, kuri katru, katrā ziņā ir jānoskaidro. Vai izai materiālu pircēji un starpnieki uh, kas uzliek par pienākumu piegādātājiem klusēt, tā teikt, neizpaužamības komercnoslēpuma klauzulu, vai tā jau ir konkurences tiesība pārkāpums, to es uzskatu par ļoti svarīgu jautājumu. Līdz ar to. Uh, vai ir uh, iespējams uh, izveidot instrumentus, kas ļautu savākt uh, pierādījums konkurences ļaunprātīgai izmantošanai. Papildus jautājums, kuru es arī uzskatu par šausmīgi svarīgu. Um, kāds uh, labums ir uh, lauksaimniecības produktu derivātiem? Šis jautājums kļūst aizvien savā, uh, svarīgāks. Uh, Uh, vai tas uh, dod labumu sabiedrībai. Un um, ta, šī iemesla dēļ es uh, domāju, ka derikatīvi ir uh, jāaizliedz vai vismaz jāapkāro. Tie ir tikai daži jautājumi, kuriem es pieskāros, bet es domāju, ka tī, uz tiem ir jārod atbildes. Uh, Šajā saistībā es a, priecājos par mūsu turpmāko sabiedrību un es redz, sadarbību, un es redzēju, ka a, no iepriekšējiem komentāriem izrietēs ļoti laba diskusija, un mēs varēsim atrast atbildes šiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Tagad vārds Buzaikungam, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Diemžēl Leners kungs e, referents. E, ir lauksaimniecības komitejā, jo pašlaik tur notiek baltošana, bet es eh, ar viņu runāju un es viņa vārdā gribu uzsvērt trīs lietas. Pirmkārt, mēs piekrītam, ka uh, ir nepieciešams uh, stiprināt ražotāju spēju panākt sev labvēlīgas noteikumus runāju saistībā ar uh, uh, tirgotājiem un ražotājiem. Mums ir jārisina negodīgi konkurētspējas ierobežošanas jautājumi, un šeit mēs nerunājam tikai par informācijas uh, apmaiņu. Mums ir vispār jāskata konkurēts, Eiropas konkurētas politika. Man liekas, ka mums būtu jāskatās uz tādiem nelieliem labojumiem, lai varētu uzlabot zemnieku pozīcijas. Mēs arī strādājam pie lielākas caurskatāmības panākšanas. Mums ir jānodrošina, ka vairāk tiek savākt dati par cenu veidošanos, un tas ir jādara neatkarīgai iestādai, nevis e, pašam šim te sektoram. Un šeit mēs varētu uzdodot, uzdot jautājumu, ko, kādu lomu šeit spēlē Eiropas cenu monitoringa iestāde. Mums arī varbūt būtu jāizveido tāds tiesības sarga dienests, kas kontrolētu piegādas ķēdi, un man kolēģi jau tam ir piekrituši. Varbūt, ka mums ir eh, jāmēģina panākt šādu pašu risinājumu Eiropas līmenī, jo tāds jau ir noticis vai panāks dažās dalību valstīs. Mēs esam pārliecināti, ka diskusijas šeit, šajā komitejā un, un ziņojums, atzinums, ko sagatavos mūsu godātais kolēģis Foks, palīdzēs mums eh, stiprināt zemnieku pozīcijas un ļaus mums sadarboties ar lauksaimniecības komiteju, kas ir vadošā komiteja eh, šajā jautājumā. Paldies! Paldies, Buzaikungs, Rūlas kundze, Es runāšu pavisam īsi, jo lielākā daļa jau ir pateikta, un es gribētu pateikties Foksa kungam un iepriekšējiem runātājiem. Es ceru, ka mums šeit būs ļoti interesants atzinums, un galvenajos vilcienos mēs esam vienisprātis. Es tikai vēl gribēju papildus pieminēt divus punktus. No vienas puses lauksaimniecības subvencijas, kas. Um, Runājot par pārskatāmību šeit, Vācijā, mēs um, redzam, ka šādas, um, šādi atbalsta maksājumi ir izsniegti arī pārstrādes uzņēmumiem un um, lauksaimniecības um, subsīdiju jomā tas um, nebūtu pieļaujams. Otrs punkts, kuru minēja arī Busoja kungs, ir uh, proti tirgus uh, koncentrācija vai runāsim par. Uh, Um, antimonopola tiesībām. Es domāju, ka tas ir pārāk maz uh, pētīts, uh, kaut arī Eiropas uh, līmenī mēs runājam par spēcīgu tirgus koncentrāciju pārtikas mazumtirzniecībā. Es domāju, ka šāds ombudsmens, kas varētu uzraudzīt notiekošo attīstību, būtu nepieciešams. No otras puses, konkurences tiesības, antimonopola tiesības. Uh, ir jābūt. Šeit ir jābūt karteļu definīcijai, un karteļiem ir jābūt aizliegtiem. Es vēlējos jautāt, vai, vai antimonopola tiesības šeit tiek piemērotas pareizi. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un šeit mums jāskatās, kā šīs tiesības tiek piemērotas. Jā, es to visu, protams, atbalstu. Well... Liels paldies! Mums jābeidzas laiks. Es zinu, ka Landero kungs no komisijas šeit ir. Varbūt, ka viņš īsumā kaut ko varētu pastāstīt un iepazīstināt ar sevi komiteju. Un, un es esmu pārliecināts, ka noteikti ielūksim jūs vēl uz plašākām diskusijām, bet no nu, ar prieku dod jums vārdu, jūs ko vēlties teikt. Paldies priekšsēdētāji. Labrīt visiem! Es esmu Pierluģī Landero, es strādāju Eiropas komisijā, lauksaimniecības un lauka attīstības ģenerāla direktorātā. Es esmu atbildīgs kopā ar citiem eh, kolēģiem. Mēs visi bijām iesaistīti eh, eh, komisijas paziņojuma sagatavošanā tieši par labāk funkcionējušu pārtiks ķēdi. Vakar uh, lauksainicības komiteja par to pirmo reizi runāja. Tātad par darba dokumentu, ko sagatavoja Vēkungs. Šis dokuments ir ļoti interesants un ambiciozs. Un eh, beigu beigās tas noteikti novedīs pie tāda ambicioza ziņojuma. Vakar jau es teicu komisijā, ka to jautājumu loks un, un to vājo punktu uzskaitījums varbūt īsti iziet ārpus, komu, ārpus paziņojuma aptvēruma, jo ziņojums eh, bija saistīts vairāk ar komisijas eh, vēlmi nodrošināt, eh, ka tirgus funkcionē labi un ka ne ka cenas nekāp tik augstu kā 2007. un 2008. gadā, Komisija eh, eh, tātad šeit runāja par diviem jautājumiem, par pievienoto vērtību un, un cenu sadalījumu, un, protams, nāca klajā ar vairākām rekomendācijām. Bavēkungs ziņojums eh, skata šo lietu daudz plašāk, un man liekas, ka tas būtu tāds labs pamats, lai uzsāktu auglīgu diskusiju. Runājot par šīs komitejas darbu, vakar es at, tikos ar Foksa kungu, un mēs jau runājām par iespējamo ziņojumu, tātad mēs esam gatavi sadarboties. Un man liekas, ka mēs noteikti sniegsim komentārus uh, referentam, Bovēkungam, arī par uh, lietām, ko viņš norādīja savā ziņojumā, un mēs esam gatavi atgriezties pie mm, šīm diskusijām arī šīs komitejas ietveros. Paldies! Uh, Paldies jums! Mēs ar prieku strādāsim ar jums kopā nākotnē, Fauksa kungs. Eh, eh, vai jūs vēlaties kaut ko apkopot? Varbūt es varētu arī parunāt nedaudz par laika grafiku, vai jums tas ir pieņemams? Tātad ņemot vērā arī to, ko dara lauksaimniecības komiteja. Tātad līdz 8. aprīlim jums jānosūta ziņojuma projekts tulkošanai, tad mēs pēc tam runāsim par to 27. un 28. aprīlī. Mums jānodrošina, ka mums ir pietiekoši daudz laika, jo būs liela interese. Grozījuma iesniegšana 10. maijs. 2. jūnijā par to mēs uh, runāsim un 3. balsosim. Vadošā komiteja balsos 28. jūnijā un tas jums dos pietiekoši laika jums eh, vienoties eh, ar šo te komiteju, lai mūsu viedoklis arī tiktu ņemts vērā. Tātad vai jūs varat apstiprināt, ka šis grafiks jums ir pieņemams un varbūt kaut kādu apkopumu sniegt? Paldies, priekšsēdētāji. Man liekas, ka šis grafiks ir ļoti pieņemams. Es neatkārtošu to, ko teica kolēģi, tikai pateikšos viņiem par viņu devumu un ar prieku strādāšu ar visiem kopā nākotnē. Paldies! Liels paldies visiem! Uh, līdz ar to beidzam rīta sēdi. Lūdzu ierasties precīzi trijos, jo uh, mums būs Spānijas pārstāvis, valsts sekretārs, kas runās par IMCO dosjē un arī par varbūt citiem Eiropas Savienības 2020 aspektiem. Tātad labas pusdienas jums un tiksimies atkal trijos.